Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Labrīt, godātie kolēģi, sāksim darbu. Ah, Visi vēl nav ieradušies, bet mums ir ļoti saspringta darba kārtība, un tādēļ es negribētu zaudēt pārāk laika sēdes sākumā. Godātie kolēģi, esat saņēmuši darba kārtības projektu. Es gribu ierosināt ne jau nu gluži izmaiņas, bet dažas, dažus precizējumus, kā mēs šorīt strādāsim. Sāksim ar Gaiera kunga ziņojumu. Tādēļ, ka kāds svarīgs starptautiskās televīzijas kanāls ieradīsies šeit sēdes sākumā un vēlas filmēt Gajerkungu. Tātad desmitais punkts būs pirmais. Pēc tam izskatīsim Barbaras Materas ziņojumu, ja Barbara ir ieradusies. Uh, Jā, Barbara, jūsu ziņojums tiks izskatīts tūdaļ pat pēc Gajerkunga ziņojuma, pēc jūsu lūguma. Un mēģināsim daudzgadu finanšu schēmu jautājumus un sarunu jautājumus izskatīt līdz pulksten 10.45, jo tas ir tas brīdis, kad uh, Raimaram Bēgam ir jāiet prom no šīs sēdes. Vai ir kādi komentāri par darba kārtības projektu? Ja nav komentāri par šīm izmaiņām, tad tās uzskatīsim par pieņemtām gribētu kopā ar jums izteikt prieku par to, ka šodien ir starptautiskā sieviešu diena. Gribu sveikt visas sievietes, kas mūs ir pagodinājuši šeit ar savu klātbūtni, ar to, ka viņas darbojas šajā komitejā, viņas ir ārkārtīgi kompetentas, aktīvas un šarmantas. Gribu sveikt visas deputātes un arī Eiropas parlamenta darbinieces sievietes. Es domāju, ka tas ir ļoti jauki, ka mēs spējam uh, svinēt uh, sieviešu dienu vismaz reizi gadā. Otrais darba kārtības punkts priekšsēdētāja paziņojuma. Gribu jūs informēt, ka neesam saņēmuši nekādas kritiskas piezīmes pār deleģēto juridisko aktu attiecībā uz to, ka Sīrija tiek izslēgta no Eiropas investīcija bankas aizdevuma saņēmēju e, loka. Tātad šis priekšlikums tiek uzstīts par pieņemtu, jo nav nekādu iebilžu. Tālāk var jūs informēt par to, ka parlamenta dienesti ir uzsākuši eksperimentu. Tiek veidota īpaša komiteja. Komiteja, kas nerī, nelietos papīru. Tā būs tāda e-komiteja. Ehm, mūsdienās ļoti populāri ir e-pasti, e-komercija un tā tālāk. Mēs, kā budžeta komiteja, varam iesaistīties šajā eksperimentā. Tā tad eksperiments ir tāds, ka mēs varam izdalīt apmēram pusduci iPadu. Quelques semaines, utiliser les iPads deputāti vairāku nedēļu laikā varēs izmantot šos te iPadus tad, ja viņi apņemas, ka nerakstīs uz papīru un nelasīs nevienu dokumentu uz papīru, bet lasīs visu elektroniskā veidā. Es pieņemšu kandidatūras un uh, kopā ar koordinatoriem mēs izlemsim, kuri cilvēki, kuri deputāti varēs piedalīties šajā 21. gadsimta cienīgajā eksperimentā. Tālāk. Var jūs informēt, ka iepriekšējā koordinātora sēdē koordinātori vienojās eh, pār atsevišķu ziņotāju iecelšanu. Ašvarta kungs ECR, pēc ECR grupas ieteikuma būs referents jautājumā par krāpniecību. Uh, Runa ir par Fiskus un Herkulu 3 programmām un Perikls programmām, kur Ašvorta kungs būs referents. Tāpat arī viņš rakstīs atzinumu par Eiropas statistikas programmu. Sidonija ir referente atzinumam par Erasmus for All programmu un Nadežda Daninski referents jautājumā par IPA, EPA 2 un AFET iniciatīvas ziņojumu par paplašināšanos Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības paplašināšanos stratēģiju. Tālāk, Abada kungs vairs nestrādā budžeta komitejā, mums, protams, ļoti žēl, bet viņa vietā šeit strādās Kozlovska kungs. Kozlovska kungs, acīm redzot, ir ieradies šorīt sēdē. Nē, viņš vēl nav ieradies. Nu, nekas. Jā, Kozlovska kungs pārstāv ECR politisko grupu. Nē, es atvainojos, tautas partiju. Tātad Kozlovska kungs strādā šeit budžeta komitejā un arī viņš pārņem abada kunga uh, pienākumus. Tātad tos dosie, pie kuriem strādā abada kungs. Ārlietu jautājumos tās ir partnerattiecību jautājums, uh, tāpat arī kodola jautājums. Marija Karvaljo savukārt pārņems kādu citu atzinumu, ko rakstīja Badakungs. Trešais darbkārtības punkts. Iepriekšējās sēdes protokols. Iepriekšējā sēde notika 6. februārī. Ja nav nekādu iebilžu, ja es tās nesaņemšu līdz pusdienas laikam, tad uzskatīsim, ka 6. februāra eh, sēdes protokols ir pieņemts bez protestiem. Un tagad varam pāriet pie desmitā darba kārtības punkta. Eiropas sociālais fonds un regulas numuru 1081-2006 atcelšanu. Došu vārdu Geijer kungam, kurš tagad tūlīt pat kļūst par televīzijas zvaigzni. Lūdzu. Dankie, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka bijāt tik pretimnākoši un esat gatavs šo darba kārtības punktu apskatīt ātrāk nekā bija paredzēts darba kārtībā. Kā budžeta komiteja mēs gatavojam atzinumu nodarbinātības un sociālo lietu komitejai. Protams, mums ir jāņem vērā jaunā direktīva par ESF izmantošanu, un 27 dalību valstīs ir apmēram 23 miljoni bezdarbnieku un 113 miljonus šāda situācija apdraud. Tātad viņi arī atrodas uz bezdarba robežas un uz sociālās izstumtības robežas. Tādēļ mēs piedāvājam ESF līdzekļus izmantot arī turpmāk Turpmāk ir jāņem vērā dažādas stratēģijas un prioritātes. Protams, mēs gribam, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits Eiropas Savienībā varētu atrast darbu. Mums ir arī jāuzlabo mobilitāte, kā arī produktivitāte un jāparūpēs par sociālo iekļaušanu. Komisija piedāvā četrus tematiskus mērķus, proti mobilitātes un nodarbinātības veicināšana, investīcijas kompetencēs, mūža izglītībā, izglītībā, sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību, kā arī institucionālo kapacitāšu uzlabošana un labāka administrācija. Varbūt eh, tas īsti nav tāds jautājums, kas šķiet sākotnēji neatraujami saistīts ar sociālo fondu, bet ja mēs runājam ar, par budžeta kontroli, kā tiek eh, pārvaldīti, administrēti fondi. Īstenībā es gribētu teikt, ka Eiropas sociālais fonds pat ir tāds labs paraugs līdzekļu apgūšanai, Eh, tātad visus šos faktors aplūkojot, mēs saprotam, ka Eiropas Savienības dalību valstīs un eh, tādos mazāk attīstītos reģionos fonda apguve ir tāds eh, visai labs politisks mērķis. Un nosauktie četri mērķi, protams, ir jāpieskaņo investīcijas prioritātēm. Protams, ir jādomā arī par reģionu attīstību un jāsaprot, eh, kuras prioritātes ir visdegošākās atsevišķos reģionos, kuras tātad vajadzētu īstenot visātrāk. Mēs, vai precīzāk komisija, grib, lai vismaz 20% no ESF līdzekļiem tiktu izmantot, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izstumtību un tā sauktās trīs pakāpes kohēzijas politikas ietvaros. Mēs runājam, ka vismazāk attīstītajiem reģioniem vajadzētu saņemt 25% no ESF līdzekļiem, pārējais reģioniem 40% un attīstītākajiem reģioniem 52% eh, šķiet ir viedokļu atšķirības starp eh, attiecīgām kompetentajām komitejām, jo nodarbinātības komiteja šo, šīs kvotas eh, vērtē augstu, bet reģionālo lietu komiteja nav īsti pārliecināta par šādas pieejas pareizību, vai pat tiešām attīstītiem reģioniem no ESV ir jāsaņem 52%, vai arī ir jādomā par to, kādas ir galvenās prioritātes, vai mēs gribam panākt eh, to, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits būtu nodarbināts reģionos. Domāju, ka šie argumenti noteikti vēl ir labi jāapsver, bet domāju, ka tas nav budžeta komitejas galvenais uzdevums. No vienas puses mēs varētu domāt par uh, 13., 14., 15. pāntu, kur ir noteiktas īpašas normas attiecībā uz finansiālo pārvaldību. Tas noteikti nav pretrunā mūsu komitejas kompetencēm un Šeit arī nav nekāda liela pārsteiguma, un man šķiet, tur arī neslēpjas nekādas problēmas. Ja mēs runājam par finansējumu vienkāršošanu, šķiet, mēs esam gājuši lielu soli uz priekšu, jo komisija piedāvā tādas uh, uh vienotas līkmes, runājot par maziem projektiem, ko finansē no ESF, ka varētu sadarboties ar mazajiem NVO kas, eh, piemēram, eh, veicina dažādas projekts, lai palīdzētu visvārīgākajām sabiedrības grupām, un mums vajadzētu padomāt, kā noņemt eh, lielo birokrātisko slogu no šo NVO pleciem. Runājot par jaunajiem finanšu instrumentiem, uh, Komisija piedāvā risku dalīšanas instrumentus, paškapitāla instrumentus, holdinga fondus, garantiju fondus, lai varētu atbalstīt eh, sociālo fondu. Eh, atceroties diskusijas, kas man bija ar citiem kolēģiem, es varu teikt, ka šeit eh, nebija tādu strīdu, vai instrumenti ir pamatoti, vai tie ir aplami, bet, ja mēs domājam par to, ka dalību valstīm ir arī saistības informēt par instrumentu izmantošanu, Eh, mums ir jāpadomā arī par kontroli un ko mēs kā Eiropas parlaments eh, pieprasīsim, lai dalība valsts varētu izmantot šos instrumentus. Tātad kādas saistības tām būs jāveic, lai varētu izmantot instrumentus. Un komisija ar deleģētā tiesību akta palīdzību. Uh, var eh, uzņemties konkrēts pienākumus, bet mums ir kontrolas funkcijas, un, piemēram, komitejas var iejaukties, ja saskaņā ar deleģētajiem tiesību aktiem komisija pieņem tādu lēmumu, kas parlamentam nav paprātam. Un budžeta komitejai noteikti par to ir jāapspriežas vai komisijai būs šādi papildus pienākumi, vai tā varēs rīkoties viena saskaņā ar uh, deleģētiem tiesību aktiem vai nē. Un ja mēs runājam par budžetārajām normām, mums noteikti ir jāpadomā, ko mēs gribam pieprasīt uh, saturiskajā kontekstā. Es vienkārši gribēju teikt, uh, ka mums ir jāapsver, kuri pasākumi ir visefektīvākie, lai cīnītos pret uh, bezdarbu Eiropā. Un budžeta komitejai ir jāsaprot, uh, kurus mērķus mēs pakārtosim konkrētam finansējumam. Protams, komisija saka, ka ir jābūt zināmai sinerģijai, uh, tādām saiknēm starp dažādiem fondiem. Un, ja mēs runājam par Eiropas sociālo fondu un jauno programmu, kas ir paredzēta inovācijām un sociālajām pārmaiņām. Ester Grilje pie tā strādā, viņa ir referente, un tā tad es domāju, ka mums vajadzētu varbūt arī skaidrāks robežas šeit novilkt starp dažādiem fondiem un programmām, Un, protams, ir jāpadomā, kā ESF var izmantot, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņu sekām. Es par to ļoti daudz domāju, bet īstenībā um, mana politiskā fantāzija nebija pietie, ar, ar pietiekam augstu lidojumu, lai es varētu apjēgt, kā tad ESF var izmantot uh, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Varbūt, ka nevajadzētu katru fondu pakārtot vieniem un tiem pašiem mērķiem atkal no jauna. Paldies! Merci, mon cher. Paldies, godātais kolēģi. Ir pieteikšies runāt divi kolēģi. Surjankungs. Köszönöm a szót, elnök úr, nagyon egyetértek az előadónk. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu pēdējam teikumam, ko šeit minēja referents. Tāpat arī piekrītu visam pārējam, ko viņš teica. Gribētu izdarīt īsu kopsavilkumu par to, kā mēs skatāmies uz šo jautājumu. Eiropas sociālais fonds pastāv jau daudzus gadus, un bezdarbs arī nav nekas jauns. Tas pastāv Eiropā ilgus gadus. Un rodas jautājums, cik lielā mērā mēs izmantojam šo fondu. Vai tas tiešām sasniedz izvirzītos mērķus? Mums ir nepieciešams eh, rūpēties par to, lai fonds sasniegtu tos mērķus, kādēļ tas tika izveidots. Eiropas sociālā fonda izmantošana bezdarba gadījumos ir izraisījis daudzus jautājumus. Mēs neesam pārliecināti, ka tas darbojas pietiekami labi. Tas, ka notiek kaut kādas izmaiņas, mūsos vieš cerības. Mēs ceram, ka nākotnē šo fondu varēs lietot efektīvāk. Darba kārtība Eiropa 2020 formulē mūsu mērķus ir nepieciešams pielāgot Eiropas sociālo fondu un tā budžetu. Šai te programmā Eiropa 2020 pašā savu budžetu nav. Praksē to varēs īstenot, izmantojot dažādas citas budžeta līnijas, kā piemēram šo fondu. Es piekrītu pamatā izvirzītajiem Eiropas komisijas mērķiem, proti tuvināt fondu reglamentējumu tiem fondiem, kas ir līdzīgi savā būtībā. Kohēzijas fonda un reģionālās attīstības fonda lietošanas noteikiem ir jābūt harmonizētiem vai ļoti līdzīgiem. Es domāju, ka lauku attīstības fonds un arī Eiropas sociālais fonds ir savā ziņā līdzīgi. bet šo fondu pārvaldība ir nodota atšķirīgu komisāru rokās, un es domāju, ka tas nav piemēroti. Es domāju, ka mēs nevaram gaidīt, ka fonda lietošana būtiski mainīsies tuvāko gadu laikā. Un tomēr cerība ir tāda, ka komisija varēs izstrādāt kārtīgu kontrols mehānismu, kas varēs palīdzēt mums arī izmērīt to, cik efektīvi valstis un reģioni lieto šo fondu un citus fondus. Tas varētu palīdzēt mums rast atbildes uz dažādām problēmām, piemēram, uz bezdarba problēmu. Šīs fonds varētu reāli palīdzēt samazināt bezdarbu. Mēs gribētu, lai fonds nestu kaut kādus darbības augļus. Tanīpat laikā jāsaka, kontrolas procedūras ir saistīts ar zināmiem riskiem. Reģioniem vajadzētu iesniegt vairāk informācijas par fondu lietošanu. Ir radies iespējas, ka neskatoties uz to, ka visi runā par fondu lietošanas noteikumu vienkāršošanu, Šobrīd nekas netiek vienkāršots. Gluži otrādi, šķiet, ka administratīvo pienākumu sloks, kas saistās ar fonda līdzekļu saņemšanu, e, palielinājies. Priekšsēdētāja kungs, tāds ir mans viedoklis. Tad, kad saņemsim pilnu Gaiera kunga ziņojumu, es domāju, mēs varēsim atbalstīt eh, šo ziņojumu. Um, es ceru, ka nodarbinātības komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, uzklausīs mūsu atzinumu. Noteikti būs jārunā par skaitļiem, jo mums ir jārunā par septiņu gadu periodu. Paldies, Godmaņa kungs, lūdzu. Dank vielmals, ich versuch's ein bisschen in Es mēģināšu izteikties vācu valodā. Was ich empfehle für Rapport? Die erste Sache. Ko es varētu ieteikt mūsu referentam? Nu, atcerēsimies, kas notika 1. februārī šogad. Ko mēs varam no tā mācīties? ir liela atšķirība starp tām valstīm, kas labi apgūst fonda līdzekļus, un ir valsts, kam, kas pieklibo. Uh, Nu, pirmā vieta - 36% absorpcijas, pēdējā vietā - 19. Ir arī 18. Ir arī Eirozonas valstis, eh, kuru apgūšanas likme ir 23-24%. Es domāju, ka mums budžeta komitejā vajag pateikt, šīs atšķirības ir pārāk lielas. Tā tad valstīm ir jāpasaka, jātaisno, kādēļ ir tik lielas atšķirības. Sastā gada sākumā. Otrs komentārs. Šie skaitļi, diemžēl, ir tikai integratīvi. Ir divas apakšprogrammas. Viena ir tā sauktā soft programma, cilvēki var um, iet kursos, um, izglītoties, piemēram, bezdarbnieki, viņi divas, trīs reizes var piedalīties dažādās programmās, un tur nav nekādu infrastruktūru, un ir vēl otra apakšprogramma. To sauc infrastruktūra cilvēku kapitālam. Uh, Un tur skaitļi ir vēl trīsreiz sliktāki. Labākās valstis 60% ļoti labi, bet cik daudz naudas tiek eh, izmantots infrastruktūrai, piemēram, tiek būvēts izglītības centrs, skola, nu es nezinu īsti. Un eh, šeit skaitļi ir piecreiz sliktāki. Tās rodas jautājums, vai eh, nu, šādi naudu tērēt ir atbilstoši. Uh, Tā tad es te savācu cilvēkus, viņiem organizēju kursus, viss ļoti jauki. Pēc pusgada viņi atkal ir bez darba, atkal viņi tiek apmācīti kursos un e, tam tiek piešķirti līdzekļi. Bet ja man ir jāinvestē infrastruktūrā, nu tad jau tas ir savādāk. Un tad ir vēl viens jautājums. Mums ir jāpavaicā komisijai, ko tas viss nozīmē. Jo viņi mums nepiedāvā konkrētus skaitļus otrajā stabiņā. Integrācija 60% uz papīra tas izstās ļoti labi. Bet īstenībā atšķirība šeit ir tikai 2%, ja mēs runājam par ESFO e, izmantojumu un reģionālo fondu. Ir ļoti vienkārši izdot naudu. Gesagt, die Hauptsache ist. Bet kāds tad ir iznākums, kāda ir šīs e, iztērētās naudas augļa? lai varētu samazināt bezdarbu. Ja jūs, piemēram, tik labi izmantojat ESF, ESF līdzekļus, jums ir jāpasaka, nu, un tad bezdarba rādītāji ir krietni samazinājušies, un ja tie nav samazinājušies, nu, tad jau tas ir visai bēdīgi. Nu, varbūt kāds eh, kaut kur uzrāda tādus izcils rādītājus, bet es to neesmu redzējis savām acīm piecu gadu laikā, nu, divu ar pus gadu laikā rezultāti ESF uh, eh, līdzekļu apgūšana, bezdarbs un cik jaunas darba vietas ir tikuši radīts, nu tas neeksistē. Jo savādāk jaunais uh, finanšu pārskats, jaunā finanšu schēma, 75 miljārdi eiro ir ieguldīti uh, eh, ESF septiņu gadu laikā. Nu, ar to vajadzētu rūpīgāk iepazīties. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, Godmaņa kungs! Referent, vai jūs vēlētos atbildēt šiem komentētājiem? Jā, danke, Herr Präsident, wenn ich, wenn ich... Paldies, priekšsēdētāji, ja atļausiet, nu ļoti lakoniski, negribu jūs aizkavēt. Es eh, nu, pašus būtiskākos ieteikumus dzirdēju. Paldies Surjam kungam un Godmaņa kungam. Es domāju, ka mums ir eh, jāpalūkojas eh, uz to daudz plašāk, nevis tikai uz tiem trim pantiem, kas attiecas uz eh, finanšu normām. Mums noteikti vēl vajadzētu salikt galvas kopā un par to apspriesties. Paldies jums par ierosinājumiem. Nu labi, es varbūt rūpīgāk vēl iepazīšos un atkārtot iepazīšos ar apgūšanas rādītājiem, absorpcijas rādītājiem un um, efektivitātes rādītājiem. Protams, jāskatās, ko uz to visu teiks kolēģi nodarbinātības komitejā, un es noteikti sazināšos vēlreiz ar referenti no Emplu komitejas. Sūrjana kungs ir uh, norūpējis par to, ka pieaug administratīvais sloks. Es domāju, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa jo nākotnē taču būs arī jaunā budžeta regula. Es ceru, ka beidzot tā ieraudzīs dienas gaismu un mums ir e, jāsaprot, kā administrācija norisinās dažādos reģionos. Mums, protams, ir arī e, jāsazinās ar komisiju un padomu un jāpasaka, ka administratīvais sloks nedrīkst pieaugt apmēros un ESF e regula arī nosaka konkrētus skaitļus likmes. Uh, bet eh, nu, par mērķiem mēs esam viens prātis. Mēs negribam dzirdēt tādu teikumu, ka kāds pasaka, es nekad vairs negribu pieteikties uz Eiropas līdzekļu saņemšanu, jo tas viss ir tik sarežģīts, šis darbs ir tik smags. Tādēļ mums ir jādara viss, lai samazinātu šo administratīvo slogu un birokrātiju. Kolēģi, nu, bet Eiropas Savienības budžeta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 īstenībā bieži vien nesaskan ar eh, budžetārajām procedūrām dalību valstīs un, piemēram, manā gadījumā konkrētajā federālajā pavalstī Vācijā. Un tad tam nabaga ierēdnim, kas eh, te mēģina kaut ko darīt, kas strādā pie līdzekļu, pie ES līdzekļu administrēšanas, viņam ir jāievēro gan tās normas, ko uzliek ES, gan tās normas, kas ir spēkā dalību valstī. Nu, tad viņam tur vienkārši galva kūplē ar to visu tiktu galā. Un nabaga ierēdnim tad uh, ir jānodod šie līdzekļi arī eh, gala saņēmējiem, līdzekļu saņēmējiem, un tas jau arī ir nelaimīgs, jo mm, šis birokrātiskais sloks ir vienkārši milzīgs. Un Tad, ja cilvēks eh, piesakās uz Eiropas Savienības līdzekļiem, tad šis administratīvais sloks ir vienkārši tik nepārvarams, ka beigās viņš šāds līdzekļus nemaz negrib saņemt un pārdomās eh, labi pirms uz tiem pieteikties. Tādēļ mums vienmēr ir jāsaprot, vai šis administratīvais sloks nav par augstu un īstenībā eh, bieži vien arī dalībvalstīs spēkā esošās normas eh, līdzekļu saņemšanu sarežģīja, nevis atvieglo. Paldies! Paldies, Kozlovska kungs, jūs gribējāt komentēt? W dużym uproszczeniu czasami złośliwcy mówią, że Europejski Fundusz Społeczny. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu šo lietu nedaudz vienkāršot. Bieži vien tiek teikts, ka Eiropas sociālais fonds ir jauna struktūra, kas pārkvalificē cilvēkus, kas jau ir kvalificēti. Reģionālā līmenī mums ir programmas, kas tiek finansētas no dažādu fondu līdzekļiem. Reizēm tas ir ESF, reizēm Eiropas uh, lauka attīstības programma. Bet jautājums ir, kā mēs efektīvāk izmantojam šos fondu līdzekļus un vajadzīgi arī konkrētāki indikātori. Paldies! Paldies visiem kolēģiem! Šī bija tātad pirmā viedokļa apmaiņa uh, referents mūs iepazīstināja ar vispārēju atzinumā ievirzi. Atzinuma teksts tiks piedāvāts nedaudz vēlāk. Esam mm, diezgan agri izskatījuši šo jautājumu, jo tikai 10. maijā ir paredzēts izskatīt atzinumu. Grozījumus varēs izsniegt, iesniegt līdz 16. maijam. Šo atzinumu pieņemsim komitejā 19. un 20. jūnija komitejas sēdē tā, lai nodarbinātības komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, savā balsojumā 10. jūlijā varētu ņemt vērā mūsu atzinumu. Un tikai septembrī šis teksts nonāks plenārsēdē. Paldies visiem! Šis jautājums ir izskatīts, kā es pieminēju pašā sākumā, pēc referents lūguma. Tagad izskatīsim 14. darba kārtības punktu joprojām runāsim par sociālajām lietām, bet šoreiz runa būs par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Ir jauns pieteikums ienācies, un Barbara Matera to mums prezentēs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos pastāstīt par pieprasījumu, pirmo pieprasījumu izmantot šo fondu šogad no Spānijas puses. Pieprasījums tika iesniegts 2011. gada 31. decembrī, tādā veidā atbildot uz uh, krīzes sekām. Ir runa par 1 miljonu 642 tūkstošiem eiro, uh, kas tiks izmantot, lai iekļautu darba tirgu 1138 darbiniekus, kas palikuši bez darba Valencijā būvniecības nozarē. Uzņēmums eh, tiešām ir smagi cietis eh, krīzes apstākļos, jo ir samazinājušies eh, kredīti no bankām, no privātu uzņēmumiem. Un tas ir smagi ietekmējis būvniecību. Jūs atcerāt, atceraties, ka 2011. gada decembrī par spīti parlamenta balsojumam par uh, tika izlemts uh, samazināt šo fondu līdzekļus uh, krīzes apkarošanai saistībā ar globalizācijas izraisītajām sekām un uzņēmumu pārcelšanos. Tagad reģioniem ir jāfinansē mm, šī nozara 50, eh, šādos gadījumos 50% apjomā. Es uzsveru nepieciešamību nepieciešamību paredzēt arī tālāku izmantojumu krīzes uh, eh, saknovēršanai. Jo, ja es palasu pašreizējās uh, ziņas, avīzes, tad neizskatās, ka krīze būtu beigusies. 13. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 21. marts būs datums, kad mēs balsojam par to budžeta komitejā, un 28. martā uh, notiks balsojums plenārs sēdē. Paldies! Très bien. Merci. Ļoti labi. Turpina priekšstādātājs Godmeņkungs lūdzu. And... Viena lieta nav skaidra līdz šim. Mēs darbojamies ar globalizācijas pielāgošanās fondu gadījumos, kad problēma izraisa globalizācija, kad jūs zaudējat konkurētspēju globalizācijas ietekmē. Tas nozīmē, ka kaut kur citur Eiropas Savienībā kāds ir konkurētspējīgāks un tiek zaudēts darba vietas konkrētos darba, eh, konkrētā nozarē vai sfērā. Taču šis, es atvainos, nav tāds gadījums. Ja jūs būvējat jūsu ēkas un pēc tam neviens šajās ēkās mājās nevēlas dzīvot, tam nav nekāda sakara ar globalizāciju. Tā ir pilnīgi nepreiz valdības politika Tās rezultātā ir šāda problēma. Kāpēc mums jāpalīdz šādā gadījumā? Tas nav pareizi. Te nav runa par konkrētu spēju zaudēšanu. Es, piemēram, varētu iedomāties, ka ir cilvēki, kas darbojas, kas strādā vienā rūpnīcā kaut kādu Indijā esošu problēmu dēļ, tūlīt zaudēja savu konkurētu spēju. Tas ir viens gadījums, taču ja jūs vairākus gadus veidojat nekustamā īpašējuma burbuli un cilvēki ar vienu uh, eh, ceļ mājas un uh, Un eh, jūs tik cerat, ka cilvēki nāks un tur dzīvot, un pat imigranti tiek iesaistīti, lai būvētu šādas mājas, tad tas ir pilnīgi garām, to es nekad nevarētu atbalstīt. Paldies, saka priekšstādātājs, jums ir taisnība. Andrēsens kundze, ne? Es atvainojos. Support... Es gribu atbalstīt godmaņa kungu sacīto. Spānijā krīzi izraisīja nekustamā īpašuma burbulis. Un tad kā mēs tagad uh, nodrošināsim citu apmācību šiem cilvēkiem, kā mēs viņus pareizi profesionāli sagatavosim. Nu, te ir runa par nepareizu darbību nekustamā īpašuma nozarē. Un šī problēma jārisina valdībai. Situācija ir ļoti sarežģīta. Es domāju, izmantot fondu šādam gadiem nav pareizi. Tas tikai padziļinās šo problēmu. Šiem cilvēkiem vairs nav kur strādāt. Tāpēc, ka nekustamā īpašuma nozare stagnē un situācija ir jālabo valdībai. Šāds fonda izmantojums ir pilnīgi nepareizs. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Barbara, vai jūs gribējāt ko komentēt? Sī, grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju atbildēt kolēģim. Šis pieprasījums ir uh, izņēmums situācijas ietvaros. Šāds izņēmums tika iekļauts 2009. gada regulā, lai sektu eh, krīzes eh, apstākļu dēļ izraisītās problēmas Valencijā. Šis fonds tā tad netiek izmantots globalizācijas dēļ. Jūs, jums ir pilnīgi taisnība. Tas tad skartu tikai uh, konkurētspējas zaudēšanas gadījumu. Tātad šeit ir izņēmums situācija un uh, tas pilnīgi atbilst e, šī fonda izmantojumam. 2012. gadā, kopš 2012. gada janvāra, visi pieprasījumi tagad drīkst būt saistīti tikai ar globalizāciju. Kolēģis Andersens kundzes sacītais ir pareizs e, nekustamā īpašuma uh, nozares uh, uh, problēmas ir bieži saistīts ar valdības nepareizu rīcību. Tagad mums ir runa par Eiropas globalizācijas fonda izmantošanu pilsoņu interesēšu, iedzīvotāju interesēšu. Šis fonds tiešām ir paredzēts, lai palīdzētu iedzīvotājiem, nevis lai būvētu jaunas ēkas. Lūdzu, pārdomājiet to. Padomājiet, kas tieši ir motivējis šo pieprasījumu. Es ceru, ka tuvāko dienu laikā jūs mainīsiet savu viedokli. Paldies! Paldies! Jūta lūdzu! Paldies! Gribēju tomēr atbalstīt Barbaru. Es zinu, ka daudz politiķus šāda pieeja traucē. Īstenībā mūs visus tam vajadzēja traucēt, bet tagad ir krīze, mēs tur neko nevaram iesākt. Un tagad uh, mēs mēģinam uh, kaut kādā veidā uh, Uh, pasliktināt to situāciju, kur atrodas mūsu darba ņēmēji. Nu, visi bija gatavi glābt bankas, kad to vajadzēja, un tur tika ieguldīts daudz, daudz vairāk miljārdu. Un ja visas normas ir ievērotas, un es saprotu, ka šajā gadījumā tā tas ir bijis, un savādā komisija nevarētu piedāvāt šo priekšlikumu. Tātad, ja viss ir ievērots, tad mums nevajadzētu būt uh, nenoviedīgiem pret darba ņēmējiem. Jā, mēs runājam par uh, nekustamo īpašumu sektoru, par šo burbuli, bet mums vajag atbalstīt Barbaras priekšlikumu. Paldies! Žomersī. Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Madame Vertman, atmandē la parole, pardon. Vertmans kundze vēlējās izteikties, lūdzu. Paldies. Ja mēs runājam par Spāniju Protams, mums vajadzētu atbalstīt pilsoņus un pilsonis, bet uh, konkrēti Spānijas gadījumā gribēju piemetināt, mums ir jāsaprot, kur tika celtas šīs ēkas. Es zinu, eh, bij, ir bijuši daži gadījumi, kad ir celts da, liels daudzums ēku, un pēc tam saskaņā ar Spānijas līkumu uh, cilvēkiem tiek pateikts, eh, ka tur vienkārši viss ir kārtībā un punkts, un eh, vairāk informācijas netiek sniegts. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, lai varētu pareizi nobalsot. Es gribētu atbalstīt Godmaņu kungu. Mums ir jānošķir, kas ir krīze, kas ir ekonomiskā krīze un kas īsti ir globalizācija. Un Spānijas gadījums ir tāds īpašs. Mums ar to ļoti rūpīgi jāiepazīst. Paldies! Très bien, je vous remercie. Ļoti labi, paldies. Turpiniet priekšstādātājs. Es domāju, mums tiešām būtu nepieciešama papildu informācija, kā saka mūsu referenti. Eh, kopš 2012. gada 1. janvāra fonda izmantošanas noteikumi ir mainījušies. Es gribētu atgādināt darba grafiku. Je rappelle le calendrier. Donc, c'est le 13. 13. martā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Nodarbinātības komiteja 14. martā mums sniegs savu atzinumu un 21. martā budžeta komitejā norisināsies balsojums. Tātad līdz tam brīdim mēs iegūsim papildu informāciju, kas nepieciešama. Pateicos mūsu referentei. Un tagad ierosim pāriet pie sestā darba kārtības punkta pie 7. darba kārtības punkta daudzgad finanšu schēma 2014-2020 gadam. Pagājušā nedēļa kontakta grupa ir sanākusi kopā un dod vārdu mūsu referentam. Jūs zināt, ka parlaments ir izveidojis savu veidu īpašu procedūru, lai sekotu šīm diskusijām par daudzgadu finanšu schēmu, tādā veidā nodrošināt, nodrošinot koordināciju eh, ar visām citām Eiropas parlamenta komitejām, tām komitejām, kam ir jāizskata un jābalso visi eh, likumdošanas eh, teksti, kas ir saistīti ar nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Šo kontaktu grupu vada Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, tā pašreizējais priekšsēdētājs Matiņš Šulcs. To veido pastāvīgie locekļi. Ehm, budžeta komitejas ietvaros pie vada sarunas par daudzgadu finanšu schēmu un tad arī koordinātori no budžeta komitejas. Tādā veidā visas politiskās grupas ir iesaistīts šajās debatēs. Un atkarībā no sanāksmes rakstura mēs aicinām arī citus deputātus un kom komiteju pārstāvis, lai nodrošinātu tālāko sarunu gaitu. Sanāksmes notika nesen, um, pirms vairākam dienām, tad Šulce kungs aicināja pamat parlamenta komitejas, kur skar uh, budžets, tad ir runa par lauksaimniecības, zivsaimniecības komiteju, itre komiteju, reģiona attīstības komiteju, transporta un turismu komiteju un nodarbinātības komiteju. Un uh, citi priekšsēdētāji tiks aicināti uz vēlākām sanāksmēm. Viens no pamatjautājumiem, kas tika izskatīts, bija šāds kā mēs vadīsim šīs sarunas līdztekus. Respektīvi jautājums ir šāds, vai no sarunu eh, norisināšanās kalendāra diskusijas būtu jāvada, jāvada paralēli, vai budžetām vispirms tikt, jāpieņ, tikt pieņemtam, tad jābūt likumdošanas darbām, vai arī otrādi Par to tika panākts kon, konsens, lai komisija vada īsteno savu darbu. Aiz, izskanēja aicinājums mm, nenāk klajā ar konkrētiem skaitļiem, jo katra no jo sarunu beigās eh, katrai komitejai būs jāvienojas par skaitļiem, tātad kāds būs budžets eh, lauksaimniecības politikai vai reģiona attīstības politikai. Ja mēs jau tagad runāsim par skaitļiem, tad uh, nav nekādas vajadzības izvērst koordinātas sarunas, un skaidrs, ka katra komiteja vēlēsies ieņemt maksimālu uh, nostāju sarunās, un uh, tas tad iespējams kavētu vispārējo labo parlamentu nostājas sarunās. Tāda doma ir šāda. Komiteja iespējas, iespējas tālāk sarunās runājot par uh, nākošo politiku, piemēram, par nākošo kopēju lauksaimniecības politiku vai par reģionālās attīstības fonda regulu un tā tālāk. Taču komisijai būs jāuzgaida, līdz mēs nākam klējām ar skaitļiem. Parlamenta priekšstādātājs Mārtiņš Šulcs ir paredzējis nākošu nedēļu skar šo punktu ar uh, visiem komiteju priekšsēdātājiem. Nākošās uh, priekšsēdātāja konferences laikā, kas notiks nākošais nedēļa Strasbūrā, kā ar vienu otrdien. Referenti ir uh, gatavi strādāt ar komisiju Viņi jau agrāk ir sadarbojušies šādā veidā. No otras puses, parlamenta priekšstādātājs Šulckungs mums ir paziņojis par savu nodomu izmantot visas iespējas noturēt sanāksmes ar Dānijas prezidentūru, var Eiropadomi, lai atgādinātu Eiropas parlamentu pamatprasības. Pagājušās nedēļas beigās Eiropadomē viņš tā ir rīkojies. Viņš eh, mums ir nosūtījis savus uzstāšanās tekstu, un mēs raudzīsimies, lai tas tiek izdalīts eh, komitejas locekļiem. Eh, daļa sava viņa runā pagājušā nedēļa bija veltīta budžetam. Protams, ka viņš runāja visnotaļ vispārēji, Citādi nevarēja būt, jo daudz gadu finanšu schēma pagājušajā nedēļā vēl nebija Eiropadomis tematu lokā. Taču tas būtu viens no pamatjautājumiem, kas tiks skatīts Eiropadomas sanāksmē jūnijā. Un tāpēc mēs uh, vēlamies saskaņot savu kalendāru tā, lai būtu gatavi nākošajai Eiropadomas sanāksmē jūnijā. Līdz tam brīdim ņemot vērā sanāksmes, kas norisināsies martā, aprīlī, maijā ar vispārējo lietu padomi. Mūsu referenti nāks klajā ar priekšlikumiem, un tad viņi vērtēs, vai ir nepieciešams, un ja jā, tad kurā brīdī ir jāprecizē, jāaktualizē sarunu mandāts, kuru mums ir piešķirusi plenārsēde par šūra kunga ziņojumu. Ja tā būs, tad uh, mēs, uh, un ja tā būs, tad uh, mēs to darīsim uh, maijā, jūnijā, jūlijā, protams, par to vēl tagad mēs nevaram spriest taču kontaktgrupa pieņem šo principu. Vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt, pēdējā no manas puses pat labam. Mēs arī runājām par konferences sagatavošanu, par daudzgadu finanšu schēmu. Tā būtu starpiestāžu un arī starpparlamentu konference. Tā notiks 22. Eh, martā, pēc apmēram divām nedēļām, un tā jau būs otrā šādu veidu konferenci. Jūs zināt, ka budžeta komiteja kopā ar Polijas prezidentūru noturēja šāda veida konferenci pagājušā gada oktobrī. Šoreiz viedokļu apmaiņa, ja tā varētu sacīt, nevar vēl runāt par diskusijām, tieši tāda viedokļa apmaiņa ir bijusi aktīva un tā padziļinās Un līdz ar to šis ir uh, būtisks brīdis, kad mēs varam paplašināt uh, viedokļu apmaiņu ar uh, Nacionālo parlamentu deputātiem. Un, protams, mēs aicināsim piedalīties sarunās arī 27 valdību pārstāvjus. apspriež procedūras gaitā. Tā tagad ir sākusies budžeta komiteja runā tikai ar prezidentūras trio. Taču 22. martā mēs satiksimies ar 27 nacionālo valdību pārstāvjiem. Līdz ar to tā mums ir iespēja pieklājīgi aicināt gan valdību pārstāvis, gan arī visu uh, parlamentā un nacionālos parlamentos pārstāvis to politisko partiju pārstāvis. Viņi tad varēs uh, mums sniegt savu ieskatu, ko viņi sagaida no budžeta, kāds ir viņu uh, prioritātes Eiropas budžetā un ko viņi vēlas no šī budžeta, vai viņi vēlas, lai sistēma sagatavotos, vai tā mainītos, uh, vai te būtu paša, pašu resursi vai tad komisijai te jābūt ir kaut kādam vienošanās dokumentam par šiem pašu resursiem. Nu, katrā ziņā to visu mēs uzzināsim šīs konferences laikā, un mēs esam iekļāvuši šos jautājumus eh, konferences darba kārtībā. Un esam sagatavojuši arī jautājumu dokumentu, lai cilvēki zina, ko gaidīt no debatē. Varbūt es varētu aicināt Raimēru Bogi sniegt savu ieskatu un citus arī. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Man īstenībā ir grūti kaut ko piemetināt, jo mūsu priekšsēdētājs ļoti labi atspoguļo to, kas notika pēdējā kontaktu grupā. Uh, Domāju, ka kontaktu grupa darbojas labi, un e, tā bija laba iespēja veikt koordinācijas darbu un apspriesties par e, būtiskiem tematiem. Gribēju papildināt, pateikt, ka daudzgadu finanšu schēmas referents ceturtdien Strasbūrā tiksies e, gan ar MFF, gan ar likumdošanas referentiem. Uh, lai varētu regulāri tikties un apmainīties viedokļiem. Tātad katrs ir uh, laipni lūgts piedalīties šajās sēdēs un piedalīties tajās vienmēr, nevis tikai tad, kad tiek runāts par konkrētām programmām, jo savādāk šādas tikšanās nebūs pārāk jēgpilnas. Es uh, lūkšu izmantot šo priekšlikumu. Otrām kārtām Alans teica, ka kontaktgrupa uh, īstenībā bija gandrīz vienisprātis par to, ka tagad nevajadzētu nosaukt nekādus konkrētus skaitļus. Jātiek runāts par daudzgadu programmām. Es joprojām uzskatu, ka tas arī ir pamatoti. Es, protams, zinu, ka citi kolēģi nav ar, viens, ar man viens prātis tādēļ. Uh, mums uh, komiteju priekšsēdētāju konferencē vai priekšsēdētāju konferencē beidzot ir jāpieņem lēmums, lai mēs visi būtu vienotās pozīcijās, lai mēs nebūtu šķelti savās rindās. Es domāju, ka Kalfin kungs uh, to redz līdzīgi. Mums abiem, kā referentiem, īstenībā nav pat grūti nosaukt uh, skaitļus attiecībā uz visām 72 programmām. Bet īstenībā tas nebūtu pamatot, ja viens saka, ka vajag skaitļus, un otrs saka, ka nevajag skaitļus. Tādēļ mums vajag vienoties un jāsaprot, kas tad ir uh, jēgpilni un pamatoti, lai mēs paši sev neradītu papildus problēmas. Es domāju, ka vajadzētu arī precizēt, vai mēs visi uzskatām, uh, ka likumdošanas procedūras sagatavošana, te runājot arī par kopīgām deklarācijām, kā mēs pagājušreiz sagatavojam, tās nav vajadzīgas šajā posmā. Tātad mums vajag vienoties, ka gatavojoties pirmajam lasījumam, mums uh, tam ir jāgatavojas komitejā, uh, un tad iespējams, ka komitejā nebūs balsojuma. Ja mēs te ieviesīsim atšķirīgas procedūras, tad, protams, rodas risks, ka daži, kas ir veiklāki un naskāki par mums, jo šis dokuments jau nav tik sarežģīts, mēģinās te runāt par atsevišķiem fragmentiem, un tad galu galā mēs izskatīsimies eh, visai nožēlojam un nebūsim saliedēti. Tādēļ ir jāizvirza viena eh, līniju, vienotu pozīciju. Nu, īstenībā sekretariāts varbūt te vairs savus plānus nevar mainīt, bet Es jau redzu, ka ir noteikti eh, tāds balsojums komitejā, un tad, piemēram, plenārsēde jūnijā, augustā vai oktobrī. Mums ir jābūt viens prātis, savādāk mēs uh, vienkārši izlaidīsim grožus no rokām un uh, kaut ko precizēt jau būs par vēlu. Es uh, sazinājos arī ar Dānijas prezidentūras pārstāvjiem, un uh, mums ir jāuzstāj uz sekojošo. Domāju, ka arī sadarbojoties ar komisiju, mums par to ir jārunā detalizēti. Tā tad ir jāparūpējas. Uh, lai mēs varētu saņemt nevien kādas divas, trīs lapiņas, kas ir veltītas konkrētai programmai, bet pilni, pilnvērtīgu informāciju, jo tās augtie prezidentūras draugi par to apspriežas, un mēs bieži vien tiekam atstāti maliņā. Un līdz ar to rodas iespējas, ka viņi no mums slēpja kaut kādu informāciju. Tādēļ eh, tas viss kļūst eh, diezgan necaurskatāms process. Domāju, ka tas ir jāprecizē, jo mēs šeit runājam par politisko skatuvu, un komisijai arī ir tas skaidri un gaiši jāpasaka. Mums ir jābūt līdzvērtīgiem sarunpartneriem. Mums, protams, saulaicīgi ir jāsaņem informācija no prezidentūras par konkrētām sarunu vešanas tēmām. Pirms vispārējo lietu padomus tikšanās tiek runāts par negotiation box jeb šīm sarunu kastēm, un eh, kad mēs beidzot uzzināsim kaut kāds skaitļus, bet mēs procesā netiekam pietiekami iesaistīti, un mums arī vajadzētu paust savu pozīciju vispārīgo lietu padomē, ka tas ir nepieciešams, un ja tas tā nenotiks, nu tad jūli, jūlijā, ne, runātājs pārsakās, jūnijā mums būs problēmas. Es negribu, lai mums rastos problēmas, un tādēļ vēlējos arī atgādināt Dānijas prezidentūrai, ka mēs šī, šo informāciju un pārdomas gribam uzzināt saulaicīgi, lai uz to varētu arī saulaicīgi reaģēt, un lai mēs to neuzzinātu kaut kad pēdējā brīdī, kad jau. Uh, Vispārīgo lietu padome lēms par šīm sarunu kastēm. Paldies! Merci, Raimer. Paldies, Raimer. Pilnīgi skaidrs. Žanluk, vēl grib kaut ko papildināt? Euh, nu, daudz te nav piebilstams. Ir uh, atzinuma projekts. Uh, to piedāvā Anna Jensena. Es domāju, jūs par to vēl runāsiet. Mm, man ir zināmas bāžas par 22. marta sanāksmi, jo baidos, ka mūsu rīcībā nebūs dokumenti no komisijas, ko mēs jau sen uh, viņai pieprasām. Mums nebūs kopskatu, tātad uh, kāda ir paredzēta samazinājums uh, no mm, nacionāla valsts puses. Un zināms, ka diskusijas ar nacionālajiem parlamentiem būs grūtas, jo tad mm, būs skaidra darīšana ar to, ko es devēju par eh, Eiropas ideoloģiju, un nebūs tā pamata, kas mums ļautu izvirzīt, eh, izvērst reāls diskusijas. Man ir bijusi eh, tikšanās ar Dānijas prezidentūras pārstāvi Viņš ir priekšsēdētājs komitejā, kas nodarbojas ar paša resursiem, un uh, viņš saka, par to būs runa jūnija, un katrā ziņā vēl nekā konkrēta tur nav. Man šķiet, ka šai gadienā mēs neriskējam, uh, ka te varētu būt kaut kāda radikāla nostāja. Merci, Jean-Luc. Paldies, Žanluk. Turpin priekšsēdētājs. Papinot Žana Lika sacīto, runājot par skaitļiem. Žanluks Duāns uh, tos nodeva budžeta komitejai. Jau tika pieprasīts mēnešiem ilgi informācija no Eiropas komisijai, kādas būs sekas katrai dalībvalstī no tā, ka tiks uh, samazināts uh, dalībvalstu ieguldījums, lai izveidot pašu resursus. Koordinātori mani lūdza, un es tā, es nosūtīju vēstuli Levan, komisāram Levandovski kungam, Es aicināju viņu uz mūsu nākošo sanāksmi 21. martā, tātad eh, pirms 22. marta sanāksmes. Eh, agrāk viņš nevarēja eh, atrast laiku. Un tad šī budžeta komiteja sanāksme būs aizslēgtām durvīm, un viņš tad mums pastāstīs par skaitļiem. Es lūdzu, lai viņš mums stāsta par šiem skaitļiem, kas attiecas uz maksājumu saistībā. Un tad te būs sarunas par 2013. gadu budžetu saistībā ar uh, saistību. Um, uh, maksājuma asats, um, maksājuma apropriācijām. Tā tad mums šie skaitļi būs pieejami tikai īsu brīdi pirms vienu dienu, pirms 22. marta. Un tad 22. martā mēs tos varētu uh, izplatīt eh, tiem, kas piedalās 22. marta sanāksmē, bet par to vēl spriedīsim 21. martā. Es vēl gribētu piebilst, ja Raimers piekrīst, piekrīt, es gribētu viņu aicināt uz eh, komiteju priekšsēdētāju konferenci kopā ar eh, Kalfinu kungu. Un nākošās nedēļas laikā, tad šajā sanāksmē, Šulcs kontaktu grupā nāks klēja par informāciju, nāks klēja ar informāciju par uh, citiem, uh, citām komitejām. Garants Fens lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl mūsu līdzreferents uh, Kalfins nevarēja ierasties, jo viņš atrodas Grieķijā svarīgos uzdevumos. Nu, es nevaru teikt, ka runāju tieši viņa vārdā, es runāšu mūsu grupas vārdā. Mums bija ļoti daudz sarunu par, uh, eh, DSF, par DFS stratēģiju. Es varu piekrist gan Raimeram, gan jums priekšsēdētāji. Vajadzētu norādīt, ka tās vairākums, kas atbalstīja Sūre komiteju, man šie tie bija 80% no deputātiem, šis vairākums ir jāsaglabā. Uh, Jo, ja šis vairākums pazudīs, tad īstenībā mums būs visai neizdevīgas pozīcijas sarunu vešanā. Vairākums mums ir nepieciešams. Ja mēs gribam būt spēcīgi sarunās ar padomi, mēs no tā nevaram atteikties. Nu, ja vismaz mēs nevaram būt viens prātis, tad mums ir jābūt saliedētiem. Mums ir jāsaprot, kas, piemēram, nāks par labu vienai komitejai eh, vai vienai grupai, bet tas varētu radīt problēmas citām grupām. Tie ir galvenie draudi, ko es varu prognozēt. Es te negribu uzlikt kaut kādas važas vai ierobežojums mūsu komitejai vai mūsu politiskajai grupai, bet tad padome mēģinātu eh, kaldināt kompromisus tieši tajās jomās, kas ir izšķirīgi svarīgas padomēji, bet varbūt tas nevienmēr saskanēs ar mūsu prioritātēm. Tādēļ lūdzu nepiekrītiet ehm, tādiem kompromisiem, kas attiec uz konkrētām jomām, jo tas apdraudētu mūsu uh, saliedētību. Ja mēs runājam par skaitļiem, mēs varam rūpīgāk analizēt sūra ziņojumus, uh, kā teica Žāns Lūks, varbūt, ka mums vajadzētu uh, rūpīgāk saprast, ko šāds darījums mums nozīmētu nākotnē, bet nevajadzētu uzņemties politiskas saistības runājot par skaitļiem no parlamenta puses. Tas būtu patiešām visai iznīcinoši. Mums ir jāvienojas gan priekšstādātā konferencē, gan komiteja priekšstādātā konferencē, jo ja tas viss saļodzīsies, tad mēs patiešām uh, būsim milzu problēmu priekšā. Es varu piekrist Raimeram, jums priekšstādātāji arī Šulca kungam, un es ļoti augstu vērtētu to, ja komiteja priekšstādātāji un priekšstādātāji par to vienotos. Paldies! Merci, Goran! Paldies, Goran! Aizmirs jums pateikt! runājot par šo ārkārtīgi svarīgo lietu, sekojošo. Padome patiesībā ir tādā pašā situācijā kā mēs. Par to nav šaubu. Proti lauksaimniecības ministriem būs ārkārtīgi liels vilinājums vienoties ar parlamenta lauksaimniecības komiteju par to, lai viņi lauksaimniecības budžetā saņemtu maksimālo skaitu skaitli. Un šī iemesla dēļ pagātnē sarunas vienmēr sākās ar visu iestāžu kopīgu deklarāciju, ar kopīgu paziņojumu. Un pēc tam sekoja tie soļi, kurus mēs šeit aprakstām šodien. Kontakta grupā mēs runājām par tādu kā sākotnējo projektu, par tādu kā upurējamo tekstu. Šī teksta mērķis ir apņemties runāt par skaitļiem tikai pēdējā posmā. Kontaktgrupā piedalījās sešu uh, komiteju vadītāji, un sākotnēji viņu nostāja bija visnotaļ skeptiska, līdz ar to šis jautājums netika izlemts. Bet kas notiks? Manuprāt, notiks tā padome pieprasīs, lai mēs apņemamies runāt vispirms par principiem un politiku un tikai pašās beigās par skaitļiem. Un tādēļ mums ir jā, jāievieš skaidrība, vai mēs esam gatavi pēc iespējas agrākā laika posmā uh, vienoties par principiem vai nē. Turpināšu aicināt uh, referents. Gorans bija savu veidu ēnu referents vai aizvietotājs. Tagad aicināšu izteikties Annu Lūdzu. Ļoti lakoniski. Gribēju pateikt, ka mūsu politiskā grupa arī atbalsta to, ka mums ir jābūt saliedētiem, vienotiem un ir jāatbalsta šūra komitejas ziņojums. Ko mēs piedzīvojam pagājušajā reizē, kad mēs runājam par uh, daudzgadu finanšu plānu? Visi piekrita komisijas priekšlikumam, eh, un tas bija tāds kā atspērienu punkts Nu, padomē ir uh, atšķirīgi viedokļi, un, ja mēs te runājam par mīnus 10%, mēs pilnībā uh, šo priekšlikumu nenoraidām. Sure komitejā bija patiešām tādas uh, jēgpilnas diskusijas ar komisāriem, ar uh, parlamentu komiteju pārstāvjiem. Un tas viss notika jūtas profesionālajā vadībā. Komisijas piedāvājums lielā mērā īstenībā atspoguļo to, par ko mēs runājam Sura komitejā. Nu, varbūt tas pilnībā neatbilst komiteju priekšstatiem un vēlmēm, tāds iespējas varētu rasties, ja mēs uzklausām dažus komiteju pārstāvis, bet es uzskatu, ka mums nevajadzētu atkāpties no savas pozīcijas. Mēs varam, protams, diskutēt par saturu, mēs varam balsot komitejā, bet mēs par to nebalsojam plenārsēdē. Mēs neiekļaujam šeit skaitļus. Vienīgais skaitlis, kas ir mūsu rīcībā, ir norāde no Sūra komitejas. Un mēs no tā nevaram atkāpties, kamēr padome vēl nav par to izteikusies. Kamēr tā nav rēģējusi uz komisijas ieteikumiem. Jo padomē, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Bet mēs šeit nerunājam tikai par tām valstīm, kas eh, mēģina samazināt līdzekļus. Mēs eh, dzirdam arī citus nostājus. Nu, tā tad pagaidīsim, ko īsti lēms padome. Protams, situācija ir ļoti kutelīga un ir jāiesaista daudz dažādu institūciju. Mums ir jāsaglabā vēsu prātu un jāizmanto sura komitejas pieeja, līdz uh, mēs uh, saņemsim papildus informāciju. Paldies! Pirmā. Tieši tā. Mēs varētu to salīdzināt, izmantojot militāru piemēru. Tā ir, protams, mierīga Eiropa, un tādēļ šāds militārs salīdzinājums varbūt nav vietā, bet man liels vilinājums to tomēr izteikt. Sūre komitejas mērķis bija iegūt balsu vairākumu, apvienot 80% balsu. Mums ir jāsaglabā šī vienotā ierinda pēc iespējas ilgāk. Ja pēkšņi būs kāds jātnieks, kurš aizjās pa labi, artilērists, kurš aizbrauks pa kreisi, un, un kāds lielgabals tiks aizvilkts pavisam citur, tad mēs nebūsim gatavi stāties pretī savam ienaidniekam. Ienaidnieks to nevarētu gluži savu par ienaidnieku, bet, nu, par mūsu kaujas eh, pretinieku spēku, kas ir arī starp citu pārstāvot šeit zālē. Tad, kad sāksies kauja, tad viss būs daudz sarežģītāk. Mums tā jāsagatavojas jau laikus. Šī te vairākuma saglabāšana 80% ir ļoti svarīga. Mums ir jābūt pacietīgiem, un tas ir pats grūtākais politiskajā dzīvē. Domāju, ka ļoti svarīgi ir būt vienotiem un šajā ziņā mēs esam diezgan e, vienoti. Džeims Ellis, nākamais runātājs. Euh, Ļoti grūti ir būt pacietīgam, tad, ja tu esi nepacietīgs pēc dabas. Es šeit gribētu runāt par atsevišķiem principiem. Par, piemēram, mūsu saziņu ar dalību valstu parlamentiem Dehāna kungs un arī Anna teica, ka ir ļoti svarīgi, lai dalību valstu parlamentārieši būtu kopā ar mums un nevis pret mums. Ir nepieciešams ar viņiem diskutēt. Ir jāmēģina viņi pārliecināt par to, ka viņiem ir jābūt mūsu pusē, pat ja viņi paši to neapzinās. Ko es šodien gribētu pateikt? novembra sēdē, manuprāt, mums bija tikšanās ar komisiju, un man likās, ka bija ļoti eiropeiska gaisotne. Toreiz nebija iespēja dalību valstu parlamentāriešiem izteikt savu viedokli. Man liekas, ka tas bija ļoti slikti. Man bija tāds iespējas, ka mēs tikām pretnostatīti. Eiropas parlaments tika pretnostatīts dalību valstu parlamentiem. Pēc tam bija vēl viena sēde plenārsēžu zālē, kurā piedalījās gan Barozo, gan Van Rompojs. Tur atmosfēra bija savādāka. Toreiz mēs jutām, ka procedūra bija tāda, ka dalībvalstu parlamentāriešiem bija iespēja izteikties. Vai 22. marta tikšanos varētu veidot tā, lai dalībvalstu parlamentārieši justos, ka viņiem tiek dots vārds, ka viņi tiek uzklausīti? Eh, nevajadzētu veidot darbu kārtību tā, lai tā būtu tā kā iecirsta akmenī un neviens nevarētu to. Um, it kā eh, improvizēt nedaudz. Tālāk otrs komentārs ko, par to, ko Barozo ir teicis mm, ka mums ir jāmēģina īstenot programma eh, Eiropa 2020 ļoti vispārīgi viņš izteicās viņš eh, Barozo vēlējās, lai būtu šīs debatas gan starp iestādēm, gan arī dalību valstīs, eh, un lai šīs debatas būtu paralēlas, lai mēs runātu par ekonomisko izaugsmu, par nodarbinātību. Varbūt 22. marta tikšanos un citas tikšanās varētu izmantot, lai aicinātu dalību valstis, un it īpaši valstu valstu vadītājus un citus ministrus un parlamentārišus runāt par šo programmu Eiropa 2020 un ar to saistītajām programmām. To es saku vienkārši tā, lai padarītu liederīgāku šo te Eiropas līdzekļu izlietojumu. Paldies, Džēms! Es personiski pilnībā atbalstu abus tavus komentārus. Nu, pirmkārt, par konferences gaisotni, 22. marta konferenci. Esam daudz ko mācījušies no pirmās tikšanās reizes, kas notika 20. oktobrī. Nav šābu, ka e, Eiropas lietas tika varbūt e, izskatīts nesamērīgi plaši un gari. Pirmo pusi dienas Eiropas komisija piedāvāja mums kaut ko ļoti interesantu uz papīra, bet patiesībā mm, tas izrādījās diezgan nedrīgi praksē. Tika dots vairs nevalstiskām organizācijām un dažādiem Eiropas finansējuma izmantotājiem. Tad viņi visi tikai slavēja šos te Eiropas fondus. Tas nebija īpaši gudri. Un pats sliktākais ir tas, ka tādējādi tika izlietota viena trešā daļa visu sarunu laika. Uh, tie nebija vēlēti pārstāvi, kas izteicās, jo galvenais mērķis šai konferencē bija ļaut izteikties vēlētiem pārstāvjiem, vai tie būtu parlamentārieši no dalību valstīm, Eiropas parlamentu vai ministriem. Šobrīd mēs veidojam darba programmu 22. martam un e, ir izstrādāta tāda kā anketa. Es ceru, ka Visu politisko grupu pārstāv varēs izteikties 22. martā. Par Džeimsa otro komentāru viņam ir tiešām pilnīgi taisnība. Es to varu novērot arī savā valstī un nešaubos, ka daudzās citās Eiropas dalību valstīs ir tāpat. Neviens vairs nerunā par Eiropu 2020, un tas tiek darīts tīšām, neviens negrib runāt par šo programmu, par šo plānu, jo politiķi uzskata, ka tas viņus nekādu neskar. Tas gan ir ļoti dīvaini pēc visām šīm krīzēm, pēc pārmērīgā valstu parāda, pēc tam, kad ir parakstīts budžeta nolīgums, šīs te fiskālais eh, kompakts, kā mēs to saucam, mm, neviens. Vi, viņi saka, jā, tagad pietiks ar uh, taupības pasākumiem ir jāsāk eh, izgudrot investīcijas nākotnē. Es domāju, ka marta tikšanās ir laba iespēja eh, vēlreiz konstatēt, ka šī darba kārtība Eiropa 2020 ir spēkā. Džeims Ellis mums atgādina. Tad, ja mēs runājam šeit un mūsos klausās dalību valstu pārstāv, tad ir ļoti svarīgi, kādus vārdus mēs izvēlamies. Ja mēs runāsim par Eiropu 2020, tas viņiem neko neizteiks. Vajadzētu eh, runāt par viņu eh, svarīgākajām bažām un aktualitātēm, kas patiesībā ir atspogļots Eiropā 2020. Elektripā lūdzu nākamā runātāja. Paldies! Atcerēsimies, ko paveica mm, kontaktgrupa pēdējā tikšanās reizē. Šulcs eh, ļoti skaidri un gaiši pateica, ka mēs esam gatavi vest sarunas ar padomi, bet mēs esam gatavi arī cīnīties. Un mums jau no paša sākuma ir jāsaprot, ka situācija ir pietiekami nopietna un uh, Tas ir mūsu uzdevums uh, nodrošināt atbalstu sūre ziņojumam vismaz par 80%. Mēs nevaram atkāpties no šīs līnijas, un mums ir jāparūpēs par šo vairākumu. Tikai tā mēs varam būt spēcīgi cīnoties ar padomi. Ja mēs zaudēsim savu pozīciju un nevarēsim savā kopā savus trupas, tad jau mēs šo spēli būsim zaudējuši. Atceroties Eh, to, ko mēs piedzīvojam kontaktgrupā, uzklausot vairākus komiteju priekšsēdētājs, mums komitejā ir jāgarantē, lai tas, ko sasniedzam ar sūre ziņojumu kļūtu par mūsu pienākumu. Tie, kas strādāja Sura komitejā gatavot ziņojumu, viņi to saprot, bet pārējie to nav sapratuši, to neuzskata par pašsaprotamu. Mēs balsojam par ziņojumu tāpat kā balsojam par citiem tūkstošiem ziņojumu, bet mēs nesapratām līdz galam šo politisko vēstījumu, un tas īstenībā ir pagrieziena punkts. Mums ir jābūt saliedētiem Un tad, kad katra komiteja te sāks aizstāvēt savas intereses, tad mēs zaudēsim šo vienoto stratēģiju. Un domāju, ka tas ir ļoti būtiski visām politiskajām grupām, it sevišķi lielajām politiskajām grupām. Jo to, nu, to balsojumu atkarīgs būs daudz. Tagad vēlreiz gribēju atgriezties pie jautājuma par konferenci martā. Īstenībā mums ir jārunā par uh, politisko stratēģiju. Neto maksātāju valstis eh, draud eh, ar 10% samazinājumu, jo visas saka, mums nav vairāk naudas. Nu, paskatieties, mūsu kases ir tukšas. Kā Eiropa var pieprasīt vairāk naudas? Mums ir jādara, kas ir, viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs neradītu iespaidu, ka Eiropas parlaments ir egoistisks un izmanto egoistiskas uh, argumentācijas un ka mēs esam tie Eiropas egoisti, kam pat iet labāk nekā dalībvalstīs, bet mēs no tām prasām vairāk naudas. Ja mēs radīsim tādu iespēju, nu tad jau mēs spēli būsim zaudējuši, zaudējuši pirms tā vispār ir sākusies. Mums ir jāpazrūpējas, lai noklusinātu šo strīdu par 10%. Tas ir mūsu visu interesēs. Žurnālisti vienmēr uzdod tādu klasisku jautājumu. Uh, kā jūs varat aizstāvēt komisijas skaitļus vai sūre komitejas skaitļus, nu kā tad nabaga Portugāļi to finansēs? Klasiska atbilde skan tā, viņiem tas ir jāfinansē tādēļ, ka viņi finansējot šos 10% varēs panākt vairāk nekā, ja viņi to nedarīs. Mēs šajā cīņā varam uzvarēt tikai tad, ja mēs visās dalību valstīs pateiksim, ja būs lielāks ES budžets, tad tas nāks par labu darbiniekiem visās dalību valstīs, lai cīnītos gan pret jauniešu bezdarbu, lai veicinātu labāku infrastruktūru, enerģētikas jomā, uh, Un šeit ir tas burvju vārdiņš - jauna konkurence, jauna konkurētspēja. Tā arī ir jāatjauno. Mums ir jāiepazīst ar to, kas notiek dalību valstīs. Nu, neviena dalību valsts pēdējos gados nebija tik konkurētspējīga, kā mēs to labprāt pieredzētu. Tādēļ ir jāpavaicā, kur radīsim šo jauno konkurētspēju gan dalību valstīs, gan visā Eiropā. No kurienes tā nāks? parlaments ar padomi vienojās, ka konkurēt spēja ir meklējama 2020. gada stratēģijā. Mums pie tā ir jāturas. Bet tāpat ir sēžpaka. Īstenībā visi, kas atrodas ārpus šīs telpas, nesaprot tādus vārdus kā sēžpaka un 2020. Nu, mums ir jārunā skaidrāk valoda, lai arī ārpus Eiropas parlamentu mūs saprastu. Nu jā, varbūt es tagad uh, runāšu nedaudz kā zaļā politiķa, no kurienes tad radīsies šī jaunā konkurēt spēja. Mums ir jārunā par eh, paradigmu maiņu, par uh, transformācijām. Ir daudz uh, priekšlikumu 2020. gada stratēģijā, kā varētu radīt šo konkurēt spēju, kā iedvest tā jaunu dzīvību. Mēs runājam par pārstrukturizāciju, par zaļāku ekonomiku, kas nerada tik daudz izmešu. Nu, te ir jau ļoti daudz labu ierosinājumu jautājumu. Es tagad negribu runāt visu laiku tikai kā zaļā politiķe, bet ir jāsaprot, kuras tad ir tās jomas, kur ir lielākais izaugsmas potenciāls. Tas ir tieši tādās zaļajās jomās, gan runājot par iekšējo tirgu, gan par pasaules tirgu. GHK, uh, Britu uzņēmums, veica pētījumu, uh, ja šajās jomās būs vairāk investīciju, lai varētu radīt eh, šādas zaļākas tehnoloģijas, tad būs daudz vairāk jaunu darba vietu nekā tad, ja mēs visu laiku brauksim tikai ierastajās sliedēs, un tas radīs šo jauno konkurētspēju. spēju. Mums ir jāpasaka, ka mums ir idejas, priekšlikumi gan attiecībā uz dalību valstu izaugsmi, gan uz budžetiem. Un ja mēs pierādīsim, ka kopīgi mēs esam spēcīgāki nekā katrs atsevišķi, tad mēs varam uzvarēt šajā politiskajā cīņā. Mums ir jāpierāda, ka lielāks budžets nāks par labu, mums ir jāstāv šis politiskais spēks, ka ir nepieciešams investīcijas nākotnē. Mums, protams, ir jāargumentē, kādēļ Eiropas um, budžets ir instruments, kas varēs piesaistīt jaunas investīcijas, bet mēs nevaram atbrīvot dalību valstis no to atbildības. Arī dalību valstīm ir uh, jāinvestē un jādara tas mērtiecīgi. Savādāk mēs piedzīvosim tādu neveiksmi kā ar Lisabonas stratēģiju, kad neviens tajā negribēja piedalīties. Tālāk konferences 22. martā. Mums ir jāsaprot, kādi ir mūsu mērķi, vai mums ir kopīgi mērķi, vai mēs te spēlējam parasto spēlīt, mēs esam tie ļaunie eiropieši un pārējie aizstāv savas nacionālas intereses. Mums varbūt ir jāmaina šī uztvere, kā mēs tiekam uztvert ārpus institūcijām. Es domāju, ka ir jāparūpējas, lai arī šajā konferencē mēs rastu pareizās atbildes. Paldies! Ko jūtā? Paldies, Jūta! Paldies, Helga, es atvainojos. Un tagad došu vārdu Jūtai. Jā, ja, vielen dank. Um, drei dinge. Zum... Paldies. Ich glaube auch wirklich, da... Man ir trīs lietas. Pirmām kārtām. Es nedomāju, ka tikai zaļie varētu monopolizēt šo jautājumu. Zaļa, ilgspējīga izaugsme. Es domāju, ka pēdējo divu ar pusgadu laikā mēs visi par to vien runājam. Un mm, otram kārtām. Ja runājam par sadarbību ar komisiju, Eiropas parlaments un komisiju, man ir jāsaka, ka esmu jau nedaudz noraizējusies. Raimers teica, ka mums visiem nav vienāda informācija. Un informāciju mēs saņemam uh, tikai tad, kad bezmaz kādam uzkāpjam uz varžacīm. Mums nekas netiek piedāvāts, mums ir jāpieprasa, burtiski jāspiež ārā šī informācija ar vāru. Un arī Žants Lūks pareizi teica, mums nav skaitļu. kādas būs dalība valstu iemaksas un ko tas viss nozīmēs, ja mēs neizmantosim še, šos pārskaitījumu skaidrus un vairāk izmantosim paškapitālu. Ja es uh, sarunājos ar komisijas pārstāvjiem vai kabineta locekļiem, es esmu ārkārtīgi noraizējusies, ja šie puiši un meitenes uh, man stāsta, nu, kas notiek padomē, kādas diskusijas tur izskan, un viņi saka, mēs darām, mēs runājām, un tā tad ir šāda vienotība starp komisiju un padomi. Viņi vienmēr lieto šo vārdu mēs. Un Januš Levandonskis jau mums no paša sākuma solīja, ka komisija no paša sākuma līdz galam būs godīgs sarunu partneris un Un tad mums vajadzētu to viņu kabinetam atgādināt, ka viņiem šāda loma ir jāspēlē. Nu, viņi nevar būt padomas sekretārs. Viņiem ir jāpilda tā loma, tātad šis godīgais brokeris, viņi solīja šo lomu spēlēt, un ja viņi to ir piemirsuši, tad viņiem to atgādināsim. Tālāk. Mums ir jāpasaka, ka komitejas nevar piedāvāt skaitļus. Tas attiecas uz visiem 72 likumdošanas fragmentiem, eh, par kuriem mēs runājām, ņemot vērā daudzgadu uh, finanšu schēmu, bet tas pats attiecas arī uz iniciatīvas ziņojumiem. Un tagad par budžeta komiteju konkrēti runājot. Iepazīstoties ar Godmaņa kunga atzinumu, es gribu teikt, ka tur īstenībā arī šiem skaitļiem nav ko meklēt. Tie ir jāsvītro no atzinuma. Un tad ir iniciatīvas ziņojums, kas tiek apspriests reģionālajā komitejā, un vakardien eh, es runāju arī ar citu grupu pārstāvjiem. Un eh, varbūt nevienmēr vajag zvanīt pašai savai koordinatorai no politiskās grupas, bet, piemēram, piezvanīt ETP koordinatoram. Vakardien es ar viņu runāju pa telefonu, un viņš teica, ka arī Regi komitejā par to tiek runāts, jo iniciatīvas ziņojums, nu jā, ja jūs kaut ko esat piesaukuši, nu tad jūs no tā vairs nevarat atbrīvoties, un eh, viņi Regi komitejā un arī ETP, jā, referenci no ETP grupas, tātad viņi cenšas lai, panākt to, lai skaitļi pazustu no ziņojuma, lai tas ir tāds politisks dokuments, nevis dokuments, kurā ir ietverti skaitļi. Man nepatīk, ka komisija pie, tā tad vienkārši tur ir runāts, ka vajag vairāk naudu un ir ļoti žēl, ka komisija piedāvā līdzekļus samazināt. Uh, nu tad mums pašiem ir jāpaskatās tālāk par savu degungālu, un ja tie ir iniciatīvas ziņojumi, par kuriem mūsu komiteja gatavo atzinumus, mēs nevaram tagad strēpt kārstu. Ja mēs runājam, piemēram, par pašiem perifērākajiem reģioniem, nu, tas attieksies uz nākamo daudzgad finanšu schēmu. Lūdzu, Izņemsim skaitļus no ziņojuma. Darīsim to kopīgi. Paldies! Sirsnīgs paldies! Godmaņa kungs tika piesaukts vārdā. Protams, ka viņš grib atbildēt, lūdzu. <laughs> Jā, es tikai gribētu atbildēt eh, jutai, bet ne tikai. Daļēji jums ir taisnība. Es darbojos arī Regija komitejā kā aizvietotājs. Esmu ēnu referents jautājumā par galveno normatīvo regulu. Un te parādās problēma. Problēmas viena pēc otras. Ja neminam skaitļus, tad ir problēma. Bet kādi skaitļi mūsu rīcībā ir šodien? ir šūra lēmums 5% saistībās, kas nav sadalīti budžeta kategorijās. Un pagājušā gada jūnijā ir arī priekšlikums no komisijas. Komisijas priekšlikums paredz palielināt eh, saistības līdz 3,16%, kas ir 0, par 0,6% vairāk nekā citās citas valsts, piecas valsts ir prasījušas, lai notiktu iesaldēšana līdz 2013. gadam. Komisija nepiedāvā vienu kopīgu skaitli 1,03 miljardi, nē, tā sadala šo skaitli. Piemēram, ja mēs skatāmies uz reģionu komiteju, tad viņi ir paņēmuši šos skaitļus un sadalījuši par reģioniem konverģences reģioniem, pārējais reģioniem, konkurētspējīgiem reģioniem un tā tālāk. Un viņi ir mēģinājuši ar šiem te skaitļu daļām kaut kā strādāt. Un jautājums, vai tā ir pareiz pieeja vai nē. Tad, kad es gatavoju mūsu atzinumu, par ko šodien balsosim, es biju briesmīgā situācijā, jo man iedeva nepareizus skaitļus. Man ir jāatvainojas, jo man vajadzēja koriģēt šos skaitļus būs par 7% samazināti kohēzijas līdzekļi visatālākiem reģioniem, bet patiesībā tas būs 47% samazinājums, nevis 7%. Un tad es prasīju, lai man iedod parakstītu, skait, parakstītu papīru, ka šie cipari kaut ko nozīmē. Taču nekādu labu atbildi nesaņēmu. Reģionu ģenerāla direktorāts var teikt, kas tad ir šie skaitļi. Tas nekas oficiāls nav, tas ir kaut kāds projekts bet problēma ļoti nopietna. Džordžs zina labāk nekā es, jo paskatāmies uz lauksēmniecību, tad tur runā tikai par skaitļiem. Kā mēs varam tikt ārā no šitās putras? Tas nekas nav skaidrs. Ja izņemam ārā visus skaitļus, tad mums ir jāsagatavo visi dokumenti, visi normatīvie dokumenti visās komitejās jāgatavo tā, lai pēc tam, kad būsim vienojušies par DFS kopumā, varam vienkārši ielikt skaitļus. Bet vai tās tas ir iespējams, tad ir vēl cita metode. Komitejas ņem Eiropas komisijas piedāvājumu, kas ir vienīgais, ko mēs varam uh, izmantot. Un strādājam ar to. Mēs varam atklāti teikt, varam strādāt ar šiem skaitļiem, rakstot atzinumus, bet lūdzu ņemiet vērā to, ka tie skaitļi, ko jūs izmantojat, nu, piemēram, eh, komiteja, regi komiteja, kas strādā ar visattālākajiem reģioniem. Viņi var teikt, ok, par 47 samazinās eh, kohēzijas līdzekļi visattālākiem reģioniem un palielinās konverģences reģioniem tas ir saskaņā ar komisijas iesniegtajiem datiem. Nekādu citu datu mums nav. Es nezinu, kā mums, kādu pozīciju izvēlēties. Ir divas iespējas. Pirmā - svītrot visus skaidrus, runāt tikai par politiku. Bet politikas ir cieši saistīts ar skaitļiem, vismaz ar to proporcijām. Es neteikšu ar absolūtiem skaitļiem, ne, bet vismaz ar proporcijām ir jārēķinās. Otrs apsvērums, ja mēs strādāsim ar normatīviem dokumentiem un izmantosim tikai vienīgo mūsu rīcībā esošo komisijas piedāvājumu, kas nav gala skaitlis, jo tas varētu būt samazināts par 10%, par 8%, par 5%. Vien vēl nopietna lieta, ko gribētu pieminēt, pagājušajā jau mēģināšu šo jautājumu pieteikt ir viens pluss, kas jāpiemina. Ja mēs skatāmies uz šī gada budžeta, nu redzēsim, kāds būs uh, rezultāts. Ja mēs vienosimies samierināšanās sēdē uh, par skaitļiem, Balzānī kundze ļoti labi zina, cik liels budžeta deficīts ir šogad. Jautājums no Regija komitejas un citām ir tāds, joprojām mēs saņemam signālus, ka ir maksājuma aizkavēšanās Eiropas komisija mēģina rast e, atbildes, kāpēc ir šī aizkavēšanās. Mums ir atklāti jāpasaka, vai nu mēs grozīsim budžetu, vai ir nepieciešama budžeta pārstruktūrēšana. Nemaksāsim šodien, maksāsim pēc trim gadiem. Tie, kas zina, kā finanšu ministrijās rodas finanšu plāns, zina, par ko es runāšu. Šodien ir ļoti stulba situācija, jo komitejās aizvien vairāk pieaug troksnis. Notiek tas, ko teica Levandovskis. Ja mēs apstiprinājām 2012. gada maksājumus tādus, kā tie ir, tad deficīts iestāsies ļoti drīz. Un nu jau mēs to redzam kohēzijas fondā, būs drīz vien tas pats arī lauka attīstības kategorijās un citur. Kā izkļūt no šīs situācijas, es nezinu ja mēs runājam ar padomu, kas vēlas visu samazināt, tad mums jāsaka galu galā ir kaut kādas sarkanās līnijas ir vai nu jāgroza budžets, vai arī šīs politikas jābeidz finansēt, ja jau mēs to nevaram. Tas jautājums, ko jūs pieteicāt, eh, rakstīt atzinums ar skaitļiem vai bez skaitļiem, nav viegli uh, likt komitejām strādāt bez skaitļu pieminēšanas. Tie skaitļi, kas tiek izmantot, ir no komisijas priekšlikuma, un vismaz tie atspogļo kaut kādas proporcijas. Ja tie nav galīgie skaitļi, tad tas arī ir tā jāpasaka katrā atzinumā. Paldies! Nu, paldies. Dominīts Ksrikē, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatkārtošu visu to, kas jau ir pateikts. Pilnībā piekrītu tam, ko tikko teica Godmaņkungs. No vienas puses, kontakta grupa mūsu komiteja izsaka viedokli. Ja nav globāls vienošanās par DFS, tad ir ļoti sarežģīti vienoties par skaitļiem, un tādēļ tematiskās komitejas nevarētu tagad sākt steigties notikumiem pa priekšu. Man liekas, taisnība tiešām jāvienos pa principiem. No otras puses, es piekrītu Godmaņa kungam, tematiskajām nozaru komitejām ir grūtības un vilinājumi. Grūtība ir tāda, ka ļoti sarežģīti rakstīt normatīvu tekstu bez skaitļiem. Godmaņa kungs ļoti pareizi paskaidroja, tas ir ļoti sarežģīti. Un otrkārt, protams, ka pastāv vilinājums uh, izrauties priekšējās rindās un izraut lielāku budžeta kumosu. Uh, Rēmers Bēg arī to pieminēja savā uzrunā. Ir, uh, mēģinājumi tādējādi iespaidot parlamentu un šura komitejas uh, uh, galīgo ziņojumu. Man ir priekšlikums, līdz šim es nevienu priekšlikumu neesmu dzirdējis, bet es gribētu nākt klajā ar priekšlikumu, kas varbūt varētu vienkāršot mūsu situāciju. Tematiskajām nozaru komitejām vajadzētu teikt, nomierinieties lūdzu, mm, es uh, kā referents, piemēram, nezinu, kā es varēšu uzrakstīt uh, savu ziņojumu bez skaitļiem, eh, jo runa ir par normatīviem aktiem un kādi tie bez skaitļiem nav viņiem nekāda satura. Karš ir politikas turpinājums ar citām metodēm. Uh, Es gribētu labāk teikt, ka politika drīzāk ir kara turpinājums, izmantojot citas metodas. Es gribētu aicināt nozaru komitejas ļoti nopietni pieiet savam darbam, kontaktu, kontaktu grupai prezidentu konferencē vajadzētu uzstāt, ka nozaru komiteju balsojums ir jāpārceļ uz vēlāku laiku. Uh, balsojumam jānotiek tad, kad kontaktu grupa un komiteju vadītāji būs vienojušies par kaut jau kādiem skaitļiem, būs vienojušies par to, lai atļautu šīm nozaru komitejām pieminēt skaitļus. Vai tas būs jūnijā, vai pēc tam, vai rudenī. To mēs redzēsim, kā notiks šis te sarunas par DFS. Ja mēs ja mums izdotos šādu te pieeju izmantot, un ja komitejas varētu atcelt balsojumu līdz tam brīdim, kad sarunas par DFS būtu jau pavirzījušās pietiekam tālu, tad komitejās balsojums varētu jau būt par reāliem skaitļiem. Tādējādi tas būtu saskaņots ar sarunām par DFS. Es gribētu prezidentu konferencē šādu priekšlikumu izvirzīt. Es zinu, ka tas būs ļoti, ļoti grūti, bet tas varbūt ir viens ieteikums. Paldies, Dominika! Atgriezīšos pie šī jautājuma. Domāju, ka arī Raimers grib kaut ko precizēt, bet pirms tam aicināšu izteikties džo, vēl Džordžu Lajonu. Paldies! Es gribētu paturpināt to, ko teica divi pēdējie runātāji. Ja mēs vēlamies, lai mums ir stabilas saruna pozīcijas, tad ir neapšaubām vajadzīgs pieņemt kā izejas punktu šo šūre komitejas ziņojumu. Mums ir jāiekaro komiteja uzticība. Mēs prasam tām izstrādāt šos normatīvos dosjē un priekšlikums, tad komitejām ir jābūt pārliecinātām, ka mēs ņemsim vērā viņu viedokļus par svarīgākajām prioritātēm. Es varu sīkāk runāt par lauksaimniecības dosjē. Tur viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tiešo maksājumu pārdalīšana starp dalību valstīm, kas ir viens no absolūti svarīgākajiem sarunu punktiem. Lauksaimniecības komitejā tiek runāts par formulu, ko piedāvā Eiropas komisija. Ir tūkstots daudz atšķirīgu viedokļu par šo te piedāvājumu. Jautājums Raimeram Bēgam ir, kā mēs rīkosimies šajā situācijā? Vai, teiksim, komitejām neizteikt viedokli par šīm te formulām? jo tehniski šīs te KLP tiešo maksājumu jautājums neiekļaujas it kā DFS, bet no otras puses mums ir nepieciešams izteikt savu viedokli. Mums ir jāmēģina pārliecināt komitejas strādāt pie šiem te normatīvajiem uh, viedokļiem, bet tām ir jābūt gatavām pārskatīt šos atzinumus tad, ja gala skaitļi būs atšķirīgi no tā, ko mēs šobrīd gribētu un sagaidām. Galvenais ir likt komitejām strādāt, un to mēs varam panākt tikai tad, ja pārliecināsim viņas, ka tām būs iespēja pārskatīt savas pozīcijas, tad, ja galīgie budžeta skaitļi būs atšķirīgi no tā, ko šobrīd plānojam. Paldies, Raimer. Was George Lein gesagt hat, ist ja im Prinzip kein. Nu, īstenībā te nerodas nekāds problēmas. Ja mēs te runājam par darbu komitejās, jā, komitejās notiek konkrēts darbs, katrs veic savus pienākumus, viņi balso par ziņojumiem, bet eh, balsojums plenārsēdē tiek nolikt uz vēlāku laika brīdi un nav detalizētu skaitļu. Un gal galā ir arī vienošanās. Tā tiek izmantot. Un mums ir jāsaprot, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Ja uh, eh, galīgais balsojums plenārsēdē notiek vēlāk, tas nav noteikts uz konkrētu datumu, nu tad tas vēl ir iespējams, un to var arī pateikt komiteja priekšsēdētā konferencē. Tādā veidā mēs varam garantēt saskaņotību. Bet tagad spēršu vēl soli tālāk. 2013. gads plus 5%, plus 2% sura ziņojumā tas ir. Ja dalība valstis mums šādu finansējumu nevar piedāvāt, nu tad tas var definēt visādas negatīvās prioritātes un ir jāņem vērā arī, piemēram, Eiropadomas saistības, ko tāpat ir uzņēmusies un mēs vēlamies, lai mūsu referenti piedāvā labus ziņojumu priekšlikumus. Un Silvera komitejas ziņojums ir tāds, ka, tāds, kas ārtais pavēdiens, um, pēc kur mēs varam orientēties. Un ja mēs te runājam par 2020. gada stratēģiju, ja mēs runājam par komisijas priekšlikumiem, likumdošanas programmā, tad, protams, tam visam ir nepieciešams finansējums. Savādāk tad ir jāpieprasa, lai padome atsauc kaut kādus priekšlikumus vai projektus un uh, sāk ar mums saturiskas diskusijas. Mums ir uh, diezgan liela manevrēšanas iespēja, lai varētu sagatavoties uz situāciju beigās. Un uz pēdējo reaģējot. komitejas, kas neievēros spēles noteikumus, uh, ka tās domā, ka tās jau varēs noslēgt kaut kādas vienošanās iepriekš. Es zinu, kā komitejās tiek strādāts. Komisārs, ģenerāla direkcija mēģina te sakurt ugunī, uh, sakūdīt mūs, un tad komisija ir gatava aizstāvēt savus priekšlikumus, tad beigās tas nepie kā nenonāk. Un Es gribu, lai neviena komisārs, budžeta komisārs, bet arī visa komisāra kolēģija saprot, ko viņa aizstāv, kāds ir viņa prioritātes. Un šis godīgais brokeris ar to vien nav gana jūta. Nu, sasodīts, viņiem taču arī ir jāizstāv savu priekšlikumu, un viņi nevar tikai raustīt plecus un teikt, un padomu pieņem lēmumu, un mums viņiem ir jāskrien nopakaļus. Jā, par to es arī gribu runāt. Mums ir jāvienojas par vienu kopīgo pozīciju, un kā referents es varu teikt, mēs gribam uh, normālu ziņojumu, nevis te tādu Ziemassvētku dāvanu sarakstu no padomas. Très bien, je vous remercie. Ļoti labi, paldies. Turpin priekšstādātājs, dārgie kolēģi, vēl pusdus kolēģi gribēja izteikties, taču man jāatvainojas, es jums šādu iespēju nevaru dot, jo jau esam aizkavējušies, un turklāt mums ir arī balsojums. Šīs diskusijas ir ļoti interesants, katreiz budžeta komiteja sanāks laikā, mēs atkal noturēsim šīs diskusijas, cilvēki varēs izteikties, taču es gribu sasīt vienu lietu. Tas turpina Raimera sacīto Mums jāstrādā visiem kopā, vai tas attiektos daudzgad finanšu schēmu vai uz uh, likumdošanas tekstiem. Mēs nedrīkstam te par daudz sapņot. Sapņošanas laiks ir beidzies. Ja mēs izējām no tādas idejas, ka lielā tradicionālā politika uh, protams, tiek ierobežot, jo tikai tik daudz līdzekļu būs eh, lauksaimniecības politikai, kohēzijas politikai. Taču mm, saistībā ar jauno politiku, eh, kaut kādu nākotnes politiku, mēs varam te sapņot par 20% palielinājumu. Nē, ar to ir cauri. Nav vērts vairs eh, sapņot, tā nebūs. Mums vienkārši jāsamierinās, ka vairāk naudas kā tagad nebūs, iespējams, ka tās būs mazāk. Tad mums jādomā, kāda veida politika mums ir reāli vajadzīga. Un daudz runātāji jau sacīja, tāpēc tagad ir svarīgi domāt par proporcijām, nevis par absolūtajiem skaitļiem. Mums ir uh, atskaits punktu komisijas uh, piedāvājums 2013. gada skaitļi, un tad uh, saruna beigās mums varētu būt par 5% vairāk, 5% mazāk, salīdzinot ar kaut ko citu, 10%, 15%. Nu, tas fundamentāli problēmu nemaina. Taču, ja mēs uh, vadām sarunas ar tādu ideju, ka katrā ziņā man nākotnē būs tikpat daudz līdzekļu manā rīcībā, kā bija pagātnē tad tā ir tāda konservatīva politika. Tad kāpēc mainīt to politiku, eh, kādu mēs esam vadījuši līdz šim? Ja mums ir mm, tikpat daudz līdzekļu, mēs varam tieši tāpat turpināt. Taču, ja mēs rīkosimies viss šādā veidā, tad 2020. gadā mēs nonāksim tādā situācijā, ar tādu budžetu, kas komisijai, eh, kas Eiropas saimnībai bija nepieciešams 1990. gadā. Skaidrs, ka tagad budžets nepieciešams lielāks. Taču pat tad, ja budžets nepalielināsies, un Eiropas komisijas priekšlikumā tas daudz nepalielinās, tad tā ir nepieciešams pavisam atšķirīgs budžets no tāda, kas tas bija 1990. gadā. Un tas mums ir jāuztver kā aicinājums būt eh, drošsirdīgākiem, eh, izvēršot tādu politiku, kas pat labi tiešām ir vajadzīga. Tas ir tāds kā personīgs komentārs no manas puses. Un Tagad gribu atvainoties referentam, atvainojos jau īpaši sievietēm, kas bija lūgušās izteikties. Es atzīstu, ka šodien ir starptautiskā sieviešu diena, un lūdzu neuztveriet to, kā eh, diskriminācija no manas puses. Bet mums vairs nav laika, tāpēc aicinu pāriet tūlīt pie ceturtā darba kārtīgas punkta. Dereka Vogan ziņojums par 2013. gada ieņēmumu izdevumu tāmi citu institūciju budžets nākošam gadam. Paldies priekšstādātai. Vispirms, vai es varētu atgādināt kolēģiem, ka uh, grozījuma iesniegšanas termiņš šim ziņojumam ir rīt pulksten desmitos, un es gribu at, uh, pateikties kolēģiem arī no citām politiskām grupām par viņu sadarbību, gatavojot budžetu 2013. gadam parlamentā. Šodien es varbūt gribētu vairāk pievērst uzmanību uz tās sanāksmes rezultātiem, kas pagājušajā nedēļā notika ar parlamenta sekretariātu un biroju. Iespējams, jūs atceraties, ka tika aicināts biroja Eh, budžetu palielināt nākošajam par 2,96%. Mēs mēģināsim pēc iespējas tuvināties komisāra Levandovska ierosinājumu palielināt par 1,9%. Un šīs te priekšsamierināšanās sanāks, sanāksmes mērķis bija tieši šāds eh, palielināt par 1,9%, neiekļaut Horvātiju un esmu priecīgs par to, ka šo piedāvājumu pieņem arī birojas. Taču tik uzsvērts, ja mēs eh, ietaupām parlamentu budžetu, tad mums tomēr nevajadzētu ar to mazināt parlamenta efektivitāti vai eh, deputātu darba efektivitāti. Lai palielinājums būtu tik, tikai 1,9%, protams, mums ir jāizsano ietaupījumi budžetā un uh, Šis skaitlis atbilst 9 miljoniem eiro. Un šajā priekšsamierināšanās sanāksmē mēs vienojamies eh, veidot uh, rezervu projektiem. Tas mums ietaupīja 3 miljonus. Mēs arī uh, vienojamies iesaldiet uh, deputātu uh, ceļojumu naudas. Uh, tas mums ļauj ietaupīt apmēram 5 miljonus eiro. Uh, un tomēr ar vienu mums pietrūkst ar vienu 4,5 miljonu eiro. Kolēģi nāca klājā ar daudzām idejām, kā mēs varētu panākt šo tālāko ietaupījumu, kas atbild 4,5 miljoniem eiro. Kolēģi izteicās par eh, parlamentu darba reorganizāciju, piemēram, varētu paskatīties, kā mēs darbojamies delegācijas, kolēģi ierosināja, mēs varētu iespējams iztenot tālāks ietaupījums ceļojumu budžetu. Uh, ceļojuma budžetam, nevis vienkārši to ietaupīt. Tad arī bija runāts par eh, rezervi. Protams, ir jānodrošina, ka šajā rezervi pietiekoši daudz līdzekļu, taču no nu, sanāks izrietēja ierosinājums īstenot ietaupījumu šai ziņā. Uh, Kolēģi arī runāja par informatīvo kampaņu, īpaši informatīvo kampaņu, eh, gaidot 2014. gada Eiropas parlamenta vēlēšanas, eh, varbūt šeit varētu būt īstenām ietaupījumi. Kolēģi arī runāja par lielo eh, palielinājumu, kas tika paredzēts politiskajām partijām un fondiem. Arī šeit varētu īstenot samazinājums, ietaupījums. Un tad bija runa par reprezentatīvo budžetu. Mm, tas tā ir pavisam neliela uh, budžeta līnija. Uh, tā nav liela, taču tas būtu labs uh, simbolisks gājiens, ja mēs arī to iesaldītu. Katrā ziņā ierosinājumu no budžeta komitejas locekļiem priekšsamarināšanās komitejas uh, sēdē bija daudz nākošas nedēļa ir tālāk samierināšanās sēde, taču es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka nākošas nedēļa samierināšanās sēdes laikā mēs varēsim ierobežot šo palielinājumu par 1,9% pagaidām, un es uzsveru šo vārdu pagaidām, jo rudenī mēs veidosim darba grupu, un es domāju, tad ir. Uh, ātri jāraugās, kā mēs varētu pārvērtēt parlamentu budžetu, tad būs sadarbība ar budžetu, ar biroju, un būs ziņojums no se ģenerāla sekretāra saistībā ar ceļojumu izdevumiem, un tad arī būs pētījums, ko atbalstīja pagājušā nedēļa budžeta, eh, pagājušā gada budžeta komiteja. Tātad, kad pienāks rudens, ceru, mēs varēsim identificēt vēl vairāk ietaupīšanas iespēju. Tad, kad mēs vienosimies par eh, parlamentu budžetu, tad mēs varēsim skaidri apgalvot, ka mēs esam iesaldējuši vai pat samazinājuši uh, parlamentu budžeta. Es domāju, šie izdevuma samazinājumi ceļojumiem tiek atbalstīti no daudz kolēģu puses, un arī Borei birojas to atbalsta, un šādā virzienā mums būtu jādodas. Paldies. Paldies, eh, referentkungs, turpina priekšstādātājs. Tātad nākošais eh, etaps ir pirmdien uh, biroja sanāksme, referente, kā aicināt arī es pats. Otradien samierināšanās sēde, taču šajā sēdē varēšu piedalīties tikai pusi laika, jo tajā pašā laikā ir e, komiteju priekšsēdētāja konference, un e, Šulc kungs mūs aicināja runāt par to problēmu, kur es jau šeit pieminēju. Un tad jūta vadīs budžeta komitejas e, sanāksmi samierināšanās sēdē. Paldies, neviens cits nevēlas izteikties. Līdz ar to rīkosimies tieši šādi, tāpēc aicinu pāriet pie piektā darba kārtības punkta un dodu vārdu Giovanni Levija kungam, jo viņš ir klāta. Ak, tā te viņš ir galēji labajā spārnā. Pa, jā, tagad esmu pavisam galējā situācijā nonācis, esmu noslīdējis. Uh, pavisam tālu. Kā jūs zināt, priekšstādēt pilotu projekti un sagatavošanās aktivitātes ir Eiropas parlamentam strateģiski svarīgi elementi. Tie mums ļauj īstenot likumdošanas institīvu saistībā ar budžetu, nākot klajā ar tādu kā eksperimentālā posma ideju. Ja tas tā labi darbosies, tad mums būs neatkarīga budžeta līnija. Es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis sniegt informāciju, kādu procedūru parad, esam paredzējuši izsenot pilotu un sagatavošanas uh, projektiem 2013. gada budžetam. Pagājušajā budžeta procedūras rezultāti bija tādi, ka mēs nolēmām izvērst dialogu ar komisiju pašā procedūras sākuma stadijā, un tas tad ļaus pieņemt 2013. gada budžetu. Līdzīgi tika darīts 2012. gadā, mm, protams, ar mūsu parlamenta kolēģu palīdzību un iesaistot eh, specializētās šīs jums komitejas, mēs gribētu eh, izvērst eh, provizorisku projektu atlases procedūru, un tad komisija nāk klajā pilotu projektu sārakstu. 23 šādi projekti tiks skatīti 4. jūnija Tātad komisija pirms uh, brīvdiena, pirms vasaras brīvdienām varēs nākt klājā ar tās novērtējumu par to, cik uh, vērtīgi šie pilotprojekti un sagatavošanās uh, rīcības plāni ir. Ar dažādu komiteju deputātiem mēs skatīsim šo projektu prezentācijas, un tad termiņš būs 4. jūnijas. Un tad mums būs provizoris izvērtējums. Vēl viens izvērtējums mūsu skatījumā ir ļoti svarīgs. Tas mums ļaus skaidri izvērtēt, eh, kāda ir situācija, vai nepieciešams kādas izmaiņas, ņemot vērā budžeta grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas ir paredzēts sept, septembra sākumā. Tātad nu, mums būs pietiekoši daudz laika pieslīpēt mūsu idejas un īstenot uh, galīgus lēmumus, lai nodrošinātu dzīvotspējīgus projektus. Tie tad būs pēc tam efektīvi īstenojami. Es domāju, šāda veida darba metode pēdējo divu gadu laikā ir bijusi ļoti vērtīga. Uh, E, neaizmirsīsim, ka mēs saskaramies ar krīzi, tāpēc mums nevajadzētu nelietīgi izmantot mūsu resursus, nevajadzētu tos izmētāt pa nevērtīgiem projektiem, bet tiešām nodroši, jānodrošina tādu projektu, kas ir tā vērti. Mm, projekti, kas nav dzīvot spējīgi un izmantos uh, proje, uh, resursus nevērtīgi, uh, nebūtu pieņemami resursi jāizver, jāizmanto prātīgāk. Kā jūs redzat, mēs tuvojamies um, pašreizē daudzgads, pašreizējās daudzgad finanšu schēmas beigām, un, protams, ka ir zināmi ierobežojumi attiecībā uz sagatavošanās uh, darbībām un projektiem. Tātad manevra telpa mm, nepavisam nav liela. Es gribētu jums pastāstīt par šīs procedūras stadiem, un jūs redzat uh, uh, budžeta kontrols komitejas ziņojumos arī šo informāciju. Bet nu šāds ir provizoris kalendārs, kuru ievērosim. Komiteja sanāks kopā, izvērtējot sagatavošanas uh, plānus un pilotu projektus. Šeit visi piedalīsies. Katrā ziņā mēs tiešām gribētu, lai piedalītos specializētās komitejas. Un aprīļa beigās, 24. un 25. aprīlī, mēs publicēsim otro pagaidu ziņojumu par pilotprojektiem un sagatavošanās plāniem. Un tad mēs paši kā Budžeta komiteja 23. maijā mums būtu jāsaņem saraksts no atsevišķām specializētajām komitejām, saraksts sagatavošanas darbībām, pilotprojektiem. Un tad mēs to visu varētu iekļaut vienotā dokumentā, ko mēs nosūtītu komisijai, lai tā nāklajā ar savu novērtējumu. Vai šie projekti un sagatavošanas darbības ir dzīvospējīgi vai nē. Un tad mēs gaidīsim komisijas atzinumu un tad nāksim, tad strādāsim pie galīgās atlases. Sagatavojiet budžetu. Es domāju, viena lieta gan ir svarīga. Gribu atgādināt kolēģiem, mēs to darīsim arī ar specializētām komitēm, ka mums ir jāizmanto uh, Uh, pareizais formāts, kuru nosūtīs sekretariāts. Ceturtais dokuments, otrais pielikums darba darba dokumentam, tas attiec uz pilotprojektiem. Jāievēro arī termiņš, jo jebkāda priekšlikuma, kas tiks pieņemta pēc tā laika, netiks ņemt vērā. Paldies, priekšstādātāji turpina. Priekšstādā, paldies, referenta Frančeska, vai jūs vēlaties turpināt? Cik grācie. Paldies. Esmu ļoti gandarīta par to, ka Lavijas kungs jau no paša sākuma um, saistībā ar sagatavošanās darbībām un pilotu projektiem aicina ņemt vērā komisiju, jo tas mums ļaus um, izmantot laiku un pareizi piešķirt resursus Es biju referenti 2012. gadu budžeta referentam un, uh, referenti, un tāpēc uh, zinu, cik svarīgi ir šie pilotprojekti un sagatavošanas darbības. Budžeta procedūra. Šajā brīdī, kad mainās viena budžeta procedūra un uh, kad beidzās viena schēma un sāks jauna. Ir īstais brīdis pareizi izmantot mūsu resursus. Mums ir jābūt pēc iespējas konkrētākiem saistībā ar šīm sagatavošanas darbiem pilotu projektiem, jo tā ir mūsu budžeta politikas neatņēma sastāvdaļa. Savā ziņā tas ir labs veids paskatīties, kā šie projekta darbības ir īstenām efektīvā veidā. Paldies, Trepelkundze! Paldies, priekšstādātāji! Daži komentāri no manas puses. Mēs, kā zaļā grupa, varam atbalstīt šo uh, procedūru, kas tagad jau divu gadu ir bijuši spēkā saistībā ar sagatavošanās darbībām un pilotprojektiem. Saistībā ar pirmo uh, komisijas uh, novērtējumu uh, paužu uh, nožēlu par to, ka nav uh, sniegta informācija par projektiem. Pauž nožēlu par to, ka lauksaimniecības ģenerāla direktorāts eh, neļauj izmantot zaļos projektus. Nu jau kārtējo reizi Agri ģenerāla direktorāts uzvedas augstprātīgi, saskaroties ar parlamenta vēlme Es tiešām pieprasīju tīri demokrātiskā veidā, lai lauksainiecības ģenerāla direktorāts ievērētu to, ko mēs balsojām un uzvestos uh, ar attiecīgu cieņu. Es vienkārši gribēju uzsvērt to, ka Digijagri uzvedas nepieņemam. Paldies, Helga. Šo paziņojumu mēs noteikti nodosim komisāram Čološam. Es personiski viņam šādu te uh, komentāru izteikšu, jo, ja, jū, ja jūs teiktais ir taisnība, tas nav pieņemami. Ja neviens cits nevēlas runāt, tad es gribu pateikties referentam. Es jau atgādināju, kāds ir kalendārs, tas arī publicēts ir Kobu News. Un tagad pāriesim pie sestā darba kārtības punkta. Došu vārdu atkal Frančēskai. Frančēska, kamēr jūs nebijāt zālē, mēs eh, pagājušo reizi jūs klātbūtne, jūs, jums klāt nesot, mēs runājam par šo te ITER finansēšanu, tāpēc es domāju, ka šodien ilgi nekavēsimies pie tā. Paldies, saka Balzānī kundze. Tagad beidzot ir tapis ziņojuma projekts par šo budžeta grozījumu. Jūs noteikti atcerēsieties, ka tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums 2012. gada budžeta kontekstā. Šis ir budžeta grozījums, kas paredz papildus finansējumu ITER projektam, it īpaši 2012. gadam. Tiek pārskatīti griesti kategorijā 1A Tas ir pamatojums šim papildus finansējumam 650 miljonu eiro apmērā. Jāsaka, ka tas ir finansiāli neitrāli, jo no otras puses tiek samazināti piešķīrumi kategorijā 2,5. Mēs praktiski tādējādi īstenosim samierināšanās rezultātus un tā tieši izpaudīsies 2012. gada budžetā. Paldies, Balzānī kundze! Tas ir saskaņā ar to nolīgumu, kas mums ir panākts, un ar to, kā parlaments interpretē šo nolīgumu. Un tas ir atšķirīga interpretācija no atsevišķu dalību valstu interpretācijas. Paldies! Tālāk pāriem pie 12. darba kārtības punkta. Runa ir pār atzinumu ko mēs esam snieguši atbildīgā komiteja, ekon komiteja. Referenti ir Anna Jensen un runa ir par kopīgu finanšu darījumu nodokļu sistēmu un grozījumiem direktīvā. Uh, runa ir par divām, divām juridiskām bāzēm vai juridiskiem pamatiem. Komisārs Šemeta iesaka ieviest uh, finanšu transakciju nodokli visās Eiropas Savienības dalību valstīs, tātad 27 dalību valstīs Atbildīgā komiteja parlamentā ir ekon komiteja. Mūsu uzdevums ir sniegt atzinumu. Anna Jensen ir referente. Vēlāk tiks uh, radīts vēl viens normatīvais akts, Ja tiks radīts šīs finanšu transakciju nodoklis, tad šis nodoklis ienāks tieši Eiropas budžetā pašu resursu veidā. Un, ja tas tā notiks, tad mēs būsim atbildīgā komiteja un ekons sniegs mums atzinumu. Tagad došu vārdu Annai, kā galvenai referentē. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu ļoti īsi. Jūs pareizi pieminējāt, ka atbildīgā komiteja ir ekona. Tādēļ Ekon nolems, vai komisijas priekšlikums par finanšu transakciju nodokļu ieviešanu ir dzīvot spējīgs, un vai tas būtu ieviešams tieši tādā veidā, kā komisija to piedāvā, ja varbūt būtu jāgroz kaut kas šajā priekšlikumā. Mums, mūsu atzinumā, ir jāapsver, vai šī nodokļa priekšlikums tiešām ir priekšlikums, ko varētu ņemt vērā, veidojot jaunus pašu resursus. Mums jādod savs atzinums ekonu komiteja par to, kā ekonu komitejai būtu jāizturs pret šo priekšlikumu. Es savā atzinuma tekstā secinu, ka ņemot vērā tos kritērijus, ko mēs izvirzījām šura ziņojumā par daudzgadu finanšu schēmu, Mēs uzskatām, ka daudzi no šiem kritērijiem tiks izpildīti, ieviešot finanšu transakciju nodokli. Tie, kas ir pētījuši šo priekšlikumu, zinās, ka runa nav par nodokļu uzlikšanu kaut kādās finanšu iestādēs. Nē, nodoklis tiek uzlikts cilvēkiem, kas veic finanšu transakcijas, vai arī juridiskām personām. Tātad šī nodokļa pielietojums būs visnotaļ plašs. Vēl ir dažādi citi argumenti, kā piemēram redzamība, pietiekamība, zemas ieviešanas izmaksas. <clears throat> Tās, šie visi kriteriji tiek izpildīti ieviešot finanšu transakciju nodokli. Ja visā Eiropas Savienībā tiktu ieviests šāds finanšu transakcijas nodoklis, tad uh, to varētu iekasēt kā daļu no pašu resursiem, jauniem pašu resursiem. Uh, Manā atzinumā es iesaku ekonu komiteju, kas ir atbildīgā komiteja, ieviest šo priekšlikumu, ieviešot arī tāpat laikā divus grozījumus. Pirmais grozījums. Apsvērumos mēs paziņojam, ka ievāktie finanšu līdzekļi no šī nodokļa pilnībā vai vismaz daļēji ir jāizmanto Eiropas budžeta papildināšanai ja šāds nodoklis tiks ieviests, tad tas ir jāieskaita pašu resursos Eiropas budžeta ieņēmumos. Otrakārt, vienā no atzinuma punktiem mēs sakam, ka dalību valstīm jāparūpējas par to, lai finanšu transakciju nodoklis tiek pārskaitīts Eiropas Savienības budžetā kā pašu resursi, saskaņā ar jauno regulu, kas taps par pašu resursiem un kur būs runa par procedūrām šo resursu izveidē. Tādējādi mēs ieviešam atsauci nākotnē paredzamajam ziņojumam, ko jūs priekšsēdētāji pieminējāt un kur atbildīgā komiteja būs mūsējā komiteja. Tātad mūsu šis atzinums ir salīdzinoši vienkārši. Paldies. Vārds viceprezidentai Jutai Hau. Paldies. Es varu tikai um, pilnībā atbalstīt to, ko teica Anna divi grozījumi, par tiem tagad notiek konsultācijas, un es varu tikai cerēt, ka padomē notiks tas, uz ko mēs visi ceram. Un jaunās dalībvalsts jau uzrakstīja februāra sākumā vēstuli Dānijas prezidentūrai. Tās vēlas, lai pēc iespējas ātrāk Dānijas prezidentūra šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Es esmu visai priecīga par to, ka man dalība valsts arī ir parakstījuši šo vēstuli, jo parasti jau tā mēģina kaut ko kavēt, bet arī vācieši teica, ka viņi to vēlas un viņi vēlas, lai padomē prezidentūra pēc iespējas ātrāk pieņem lēmumu vai beigu beigās mēs saņemsim šos pašresursus, eh, to mēs vēl nevaram prognozēt, bet. Ja mums neviens nespiež atteikties no šīs domas, mums noteikti vajadzētu to saglabāt, un es domāju, ka pieeja ir absolūti pareiza. Paldies! Jūtā, Paldies, Jūta Godmaņkungs! Man tikai viens lakonisks jautājums referentam un visiem, kas ir iesaistīti šajā projektā. Jūs jau zināt, ka dažās valstīs šāds uh, struktūras ir radīts 0,5% Lielbritānijai. Tātad mēs nevaram runāt šeit par tiešām sa sankcijām, bet zināmā mērā tas ir saistīts ar uh, līdzekļiem. Piemēram, um, ja mēs runājam par uh, nodokļiem Ungārijā, un Francija kaut ko tādu mēģina ieviest 1. augustā, tāda šo finanšu darījumu nodokli. Kas tad notiks beigās? Mēs atbalstam komisiju, un komisija vēršas padomē. Vai tas būs papildus nodoklis valstīs, kas jau šos nodokļus ir ieviesušas, vai tas aizstās kaut kādus nodokļus? jo tagad eh, šie nodokļi eh, tieši nokļūst dalību valstu budžetos. Nu, tas ir tāds vispārīgs jautājums, uz ko man nav atbildes, jo visiem tāda nodokļa nav. Jā, nu valstīs, kurās to nav, tur nebūs problēma, bet jā, valstīs jau kaut kas līdzīgs pastāv. Vai tad šie pastāvošie nodokļi tiks papildināt vai aizstāt? Es nezinu. Man tas nav skaidrs varbūt mēs darām kaut kādu darbu, kas formāli ir pamatots, bet saskaņā ar Lisabonas līgumu visām valstīm ir jāpiekrīt. Un tad jau uh, šis darbs būs tikai vēl tik pūliņi. Paldies! Oui, Paldies! Atbildi ir ļoti vienkārša. Tas ir sarunu temats. Tieši par to būs sarunas. Dažās valstīs ir viena nodokļu sistēma, citās cita. Ir tāds vai cits nodoklis un skatīsimies, vai ir iespējama vienprātība 27 valstu vidū, jo tāda ir nepieciešama, lai ieviestu nodokli, kas juridiski būs vienāds visās 27 dalību valstīs. Ja nebūs vienprātības, tad redzēsim, um, kāda būs situācija. Varbūt būs pastiprinātā sadarbības starp dažām dalību valstīm. Um, tad būs pavisam citas iespējas šo nodokli izmantot vai neizmantot pašu resursu veidošanai. Šobrīd referente ļoti gudri ierosina sniegt atzinumu tikai kā budžeta komiteja par šo jautājumu. Mēs rīkojamies saskaņā ar um, noteikumiem. Tālāk par paša nodokļu priekšlikuma saturu par nodokļa bāzi, par eh, tās pielietojamības plašumu, tad tur ir jārunā atbildīgajai komitejai. Ja šis nodoklis tiks ieviests, un ja tas juridiski būs iespējams, tad mēs piekrītam tam, ka šīs eh, nodoklis ir jāieskaita Eiropas budžetā kā pašu uh, resursi. Tieši to ierosina Eiropas komisija. Un tālāk mēs redzēsim. Ir jāizvairās no tādas situācijas šajā delikātajā jautājumā, ka mēs runātu pārāk pesimistiski jau no paša sākuma. Franču valodā ir tāds teiciens, ka pats ļaunākais ne jau vienmēr notiek. Nevienmēr varam būt droši, ka notiks visļaunākais scenārijs. Un es esmu gatavs derēt, ka šajā lietā mums veiksies, bet sarunas būs garas. Beigās gan mēs nonāksim pie kaut kā laba. Protams, mūsu interesēs ir, lai tas izdotos. Mums ir jābūt ļoti pacietīgiem. Tāpat laikā ir jāizmanto arī visas iespējas, kad tās parādās. Referente tikko paskaidroju savu pozīciju. Grozījumi ir jāsniedz, jāiesniedz līdz rītdienai, pulksten 18. Es atvainojos, uh, ir pieteikusies runāt vēl kāda runātāja Izabela Džurāna, es pirmīt viņai ļoti nekaunīgi liedz runāt. Tagad došu viņai vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, atbalstu šo saprātīgo un optimistisko stratēģiju, ko jūs piedāvājat. Man ir tikai viens jautājums referentei. Protams, jābūt ir gudram un tāpat laikā pietiekam ambiciozam šajā jautājumā. Un arī runājot par teksta redakciju. Tad, ja mēs sakam, ka šīs iekasētais nodoklis visā pilnībā vai vismaz daļēji ir jāieskaita Eiropas Savienības budžetā, tas ir tā ļoti piesardzīgi. Man jautājums ir šāds. Es, protams, pārdomāšu šo lietu. Varbūt, ka ir nepieciešams grozījums, varbūt nav nepieciešams šajā grozījumā, bet nu, e, grozījums teksta redakcijā, bet komisijā mums ir jāizstrādā um, sava nostāja. Varbūt, ka mums nevajadzētu tā norādīt, ka pilnībā vai daļēji jāizmanto Eiropas budžeta finansēšanā. Varbūt tādējādi mēs piedāvājam pavisam sliktas idejas e, lēmējiem. Uh, Vai tas ir mūsu interesēs? Es nedomāju, ka par to vajadzētu tagad uzsākt milzīgi plašas strateģiskas debatas. Nē, mums vienkārši vajadzētu izmērīt to, cik ambiciozi mēs vēlamies būt un saskaņot teksta redakciju ar to, ko tiešām vēlamies uh, panākt. Skaidrs, es piekrītu jūsu stratēģijai, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem, tad pat laikā jābūt arī pacietīgiem. Uh, domāju, ka arī mūsu iesniegtie grozījumi ir ļoti trāpīgi, tie ir vietā. Paldies, Izabela! Jā, jūs varat iesniegt grozījumu. Tas arī sniegs pamatu pārdomāt deputātiem. Es no savas puses um, labprāt piekrītu jūsu piedāvājumam un saīsināt tekstu, ka šis nodo, sakot, ka šis nodoklis ir jāizmanto Eiropas budžeta finansēšanai. Un nevajag obligāti teikt, vai šis nodoklis pilnībā vai daļēji ja mēs teiktu, ka tikai daļēji šis nodoklis jāizmanto budžeta finansēšanā, tas būs mazliet tā pavāji formulēts. Mēģināsim grozījuma veidā atrast trāpīgāko formulējumu. Tātad, grozījumi jāiesniedz līdz rītdienai, pulksten 18. Atzinums tiks pieņemts 28. martā mūsu komitejas sēdē. Ekon balsos 24. aprīlī un plenārsēdē šis ziņojums nonāks jūnijā. Godētie kolēģi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Pie 11. darba kārtības punkta Eiropas Savienības sociālo pārmaiņu sociālās inovācijas programmas. Ak, man šeit saka, ka šis jautājums tiek pārcelts uz vēlāku sēdi. Tādā gadījumā mēs varam pāriet tieši pie balsošanas. Pirmkārt, balsosim par 16. darba kārtības punktu. Kolēģis Alfonsī nav ieradies, viņš ir atzinuma autors, taču es esmu pārliecināts, ka viņa vietā kāds nobalsos. 16. punkts - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts partnerattiecību noliegumās zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mozambikas republiku. Pagājušajā nedēļā bija ļoti kaislīgs debats par šo jautājumu. Mums ir tikai vienreiz jānobalso. Kurš ir par šo atzinumu? Nē, es atvainojos, ir divi balsojumi. Jābalso par protokolu un jābalso par atzinumu. Pirmkārt par protokolu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Trīs ir pret. Kurš atturas? Paldies. Protokols pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par atzinumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Tāds pats rezultāts. Tātad atzinums ir pieņemts trim deputātiem balsojot pret. Tālāk balsosim par 17. darba kārtības punktu Ivar Godamaņa atzinums. Goran, vai tev ir kas sakāms? Būtu bijis labāk balsot par šo jautājumu vēlāk, taču es saprotu, ka Rēgija paši nav pārcēluši savu balsojumu uz vēlāku laiku. Kā Godmaņkungs pirmīt norādīja, šajā atzinumā joprojām ir vesela virkne skaitļu. Mēs neesam pilnībā pārliecināti par šo skaitļu pareizību. Tie gan nesagādā nekādas briesmas. Godmaņkungs pats teica, ka viņš nesot pārliecināts, vai šie skaitļi ir īsti pareizi. Tādēļ mums labāk patikt, ja balsojums notikt vēlāk. Taču, ja tas nav iespējams, tad balsosim šodien. Mans ierosinājums manai politiskajai grupai ir atturēties galīgajā balsojumā tieši tādēļ, ka skaitļi nav droši. Bet lielu jāsgas šeit necelšu. Ja referents uzskata, ka jābalso un sekretariāts uzskata, ka jābalso, tad mēs balsosim, bet atturēsimies balsojumā. Paldies! Sekretariāts man saka, ka Rēgī komitejas atbildi nav saņemta. Rēgī komiteja savu vārdu teiks 20. martā. Tā bija diena, kad viņiem sākotnēji bija paredzēts balsot par šo ziņojumu pēc būtības. Mūsu nākamā sēde notiek 21. martā. Ko domā referents Godmaņkungs? Ko jūs domājat par šo balsojumu? Es gribu nedaudz paskaidrot. Es biju ļoti nobēdājies, kad man vajadzēja visus šos trīs kompromisus kaut kā apvienot. Bet gribu teikt sekojošo skaitļi. Tos ir uh, akceptējis Digi Regija. Sūrjana kunga skaitļi no tiem nedaudz atšķiras un, un atšķiras arī no iepriekšējiem septiņiem procentiem. Šie skaitļi ir atļauti. Tālāk mēs diskutējām par šiem principiem. Vai nu mēs sniedzam atzinumu par eksistējošiem skaitļiem, kas ir DG Regi ziņojumā, ko sagatavoja Dreksijas kungs. Es esmu aizvietotājs Regi komitejā, un es zinu, kādas diskusijas notika ģenerāldirekcijā. Viņi ir ļoti Eh, sarūktināti, jo nauda ir pamatīgi samazināta, un komisija pat tā īsti nepaskaidro, kādēļ. Ko es gribēju pateikt eh, budžeta komitejas atzinumā? Esam pietiekami neitrāli. Mēs mēģinājām uzlabot komisijas priekšlikumu. Mēs pateicām, ka mēs to nožēlojam, bet amount of money jo sociāla demokrāta teica, ka ir jāatgriež pie sākotnējiem skaitļiem. Bet, eh, nu, tas nav realistiski. Mēs gribam būt elastīgāki, bet Digi Regi uh, nepieļauj tur nekādas manevri iespējas. Viņi visus skaitļus ir iekaluši bez mazāk manī. Es nezinu, bet kā es to saprotu? Mēs reaģējam uz komisijas piedāvātajiem skaitļiem. Tie ir reāli skaitļi. Nu, mums nav kompetenču šos līdzekļus atgriezt. Mēs mēģinājām uzlabot komisijas priekšlikumu. Mēs runājām, ka līdzekļi ir samazināti nevien visatālinātākajos reģionos, bet arī kopumā, arī konverģences reģionos un citos. Tas ir politisko grupu ziņā. Bet, godīgi sakot, Es vairs te nevaru neko uzlabot. Es izdarīju visu, kas bija manos spēkos, es mēģināju piedāvāt reāls skaitļus un es mēģināju reaģēt no mūsu komitejas puses. Nu, es jau varētu teikt, dodiet attālākiem reģioniem vairāk naudas. Nē, tas ir jāspiež uh, eh, ģenerāla direkcijai. Un tad, kad viņi saņems aktualizētas skaidrs, viņi to varēs darīt. Paldies! Geran, this... Keren, vai eh, šī atbilde ir atbild uz jūsu jautājumu, un vai līdz ar to jūs varat balsot šodien? Labi. Līdz ar to, ja citu komentāru par šo punktu nav, tad mēs varam sākt balsot. Ir vairāk kompromisu grozījumi. Jums visiem eh, ir jūsu balsošanas sarakstā. Tātad C kompromisu referentu grozījums par. Pret. Trīs. Atturas. Paldies. Pieņemts. Tagad mēs varam pāriet uzreiz pie A kompromisa par pret. Jūs jūt esat pret? Jā, saka, jūt, jā, jā, nu jums ir tādas tiesības. E, nav nekādas kļūdas, e, tikai par to gribēju būt droši atturas. Labi, pieņemts. Pārspīti četru locekļu. Nē. Un līdz ar to tagad mēs pārējām pie septītā grozījuma sociālista grupas. Referents ir pret. Kas ir par? Sociālisti, kas ir pret? Visi citi. Noraidīts. Astotais. Šie paši autori referents arī ir pret. Kas ir par? sociālists grupa un Haglund kungs, kas ir pret. Visi citi, <laughs> atskaitot Haglund kungu, kas atturas. Labi, noraidīts nu, arī šis grozījums. Devītais Lāslo Šurjanu grozījums. Referents ir par, kas ir par? Pret. Lūdzu, balsosim elektroniski. Visiem ir eh, paņemt balsošanas kartu līdzi. Nu labi, izklaidēsimies mazliet ar balsošanas karti. Pasildīsim šo te balsošanas iekārtu. Sākam balsot. Ja jums karte nav līdzi, tad uh, sakiet, Frančiski, jums nav kartes, labi, jūs mums uh, signalizēsiet savu balsojumu. Beidzam balsot. Rezultāts 16 pār, 11 pret, neviens nav atturējis. Frančeska, jūs vēlējāties balsot, jūs esat par vai pret? Pret. Tātad 16 pret 12 grozījums ir pieņemts. Desmitais grozījums. Es atvainojos, lūdzu. Jūs gribētu izteikties? Nē, labi, kārtība. Tātad desmitais grozījums referents ir pret, kas ir par. Desmitais grozījums. Referents ir pret. Tā, kas ir pret? Paldies! Vairums ir par. Grozījums pieņemts. 11. grozījums. Referents ir par. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Aturs. Pieņemts arī šis grozījums. B. Kompromis grozījums. Kas ir par? Oui, qui est con? Kas ir pret? Man šķiet, ka vairākums ir par, bet nu labi. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Voter, hein, ja... Es varu balsot, ir maz tautas partijas pārstāvju, beidzam balsot. 18 pār, 9 plus 1, tātad 10 pret, tātad vairākums ir pār šo grozījumu. Šis grozījums pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 15. grozījuma. Referents ir pret, kurš ir pār. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Grozījums pieņems. Padā, padā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, noraidīts ir šis grozījums, jā. 16. grozījums. Referents ir pār. Paldies. Kas ir pret? Atturs pieņemts. 17. grozījums. Referents ir pret. Kurš ir pār? Divi pret vairākums atturs noraidīts. 18. šī paša autora grozījums referents ir pret, kurš ir par, kurš ir pret, atturs noraidīts. Nu, tā tad elektroniski balsosim galīgo variantu. Par visu kopā sākam balsot. Le vote est ouvert, le vote est clos. Beidzam balsot. 18 pār, 4 pret un 5 atturas. 6 atturas, labi, saka priekšsēdētājs, jo arī Frančeska atturas. Tātad ziņojums ir pieņemts. Apsveicam Godmaņa kungu. Līdz ar to tagad pārējam pie pārskaitījuma. Frančeska nav padvirmont. Frančeskai nav pārskaitījumu. Jums nav pārskaitījumu, par kuru vēlties balsot? Diemžēl nē, ja? Līdz ar to pārējām pie citu institūciju budžeta pārskaitījuma. Referents. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ir budžeta grozījums, kam nevajadzētu izraisīt nekādas problēmas. Šo priekšlikumu nāca klajā. Vēl varbūt kolēģiem ir vajadzīgs vairāk laika, un varbūt tikmēr varētu kaut ko paskaidrot, novērst mm, šaubas. Varbūt varētu balsot 21. San, 21. marta sanāksmē, bet 21. martā noteikti par to jābalso, jo ir zināms steidzami, jo ir runa par diviem miljoniem eiro Šī summa attiecas uz kad ēku Luksemburgā, uz kontrāta Adenaura ēku Luksemburgā, te ir aizkavēšanās, bet problēmas nekāda nebūs. Nu, būtībā ir runa par šīs ēkas uzturēšanas izmaksām. Tas izriet no 2010. gada mārta lēmuma. Mēs visi iestājāmies par šīs ēkas uzturēšanu, jo uzturēšanas trūkuma dēļ var rasties drošības problēmas, turklāt vēlāk uzturēšana izmaksās vēl vairāk. Administrācija vēl mums ir jāsniedz papildu informāciju par ēku uzturēšanu Briselē. Informācija jau ir, taču tur nav minēts, vai tā attiecas uz visām ēkām vai tikai uz vienu ēku. Uh, ir dažas ēkas, kurām šādas uzturēšanas izmaksas ir lielākas. Tātad vienkārši mums jāgūst papildu informācija administrācijas. Vai šī uzturēšana attiec uz visām Briseles ēku uh, uzturēšanas izmaksām vai tikai dažām? Vai kāds no administrācijas ir klāt? Paldies, priekšsēdētājs, saka Dereks. Yeah, uh, Paldies, priekšsēdētājs. Es gribēju teikt, ka šo ziņojumu saņēmu tikai. Uh, aizvakar tas nebija pārtulkots angliski, tādēļ man nebija iespējams ar to iepazīties. Es gribēju mm, atbalstīt referentu priekšlikumu. Varbūt 21. mēs varētu nobalsot, un tad man varbūt būs iespējams ar ziņojumu iepazīties, izlasīt to dzimtajā valodā un arī komentēt. Paldies! Très bien, merci. Do... Ļoti labi, turpina priekšsādātājs, paldies. Tātad par šo jautājumu mēs šodien nebalsosim ļausim pārtulkot šos te arābu skaitļus eh, vēl siešu valodā. Atvēlēsim tam laiku, saka priekšsēdētājs. Referents ir uzdevis jautājumu attiecīgai uh, eh, administrācijai, vai jūs esat klāt? Jā, lūdzu, tad izsakieties. Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu infrastruktūras un loģistikas ģenerāla direkciju. Man lūdzu sniegt eh, vairāk informācijas par šo eh, pārskaitījumu. Šeit tiek runāts par jaunu ēku eksploatācijas līgumu Briselē šo līgumu jāparaksta 1. aprīlī, tas status spēkā. Par ko tad mēs te īsti runājam? Mēs runājam par ēku uzturēšanu, par visu ēku uzturēšanu Briselē līgums izriet no prezidija lēmuma 2010. gada martā paredzēt uh, ēku uzturēšanas politiku. Kādēļ? 20 gadus mēs jau esam īpašnieki vairākām ēkām, un, protams, ka šīs ēkas sāk novecot. Nu, piemēram, šī ēka jau ir kāds 20 gadus veca. Mēs atceramies atgadījumu Strasbūrā, kad mums gandrīz uz galvas uzkrita griesti. Lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē, mēs esam paredzējuši jaunu ēku uzturēšanas politiku. Mēs arī konsultējāmies ar ārējiem ekspertiem, un tagad ir sagatavots jauns līgums un īstenībā tas prasa vairāk līdzekļu ēku uzturēšanai. Tādēļ mums ir nepieciešama papildus līdzekļi. Par ko te mēs īsti runājām? Mēs šeit runājam par ēku eksploatāciju un uzturēšanu, par visu ēku kopumā, par jumtiem uh, un visām tehniskajām instalācijām, apkūri, uh, klimatizācijas iekārtām un elektrību nākotnē būs tā tāda ēku uzturēšanas darbi, saglabāšanas darbi, remonti, lai varētu izvairīties no tādiem starpgadījumiem kā Strasbūrā. Līgumā ir paredzēta arī visi remontdarbi un ikdienas uzturēšana, kā arī visu tehnisko iekārtu darbība. Šeit tāpat ir iekļautas garantijas līgums mūs uh, Tātad līgumā ir paredzēta apdrošināšana attiecībā uz visām um, remonta izmaksām. Tātad, protams, ja ir paredzēta remonta darbi, tiem ir paredzēts finansējums, budžets, un um, pateicoties ar šo budžetu uh, tiek apmaksāt remonta darbi. Ja budžets pilnībā netiek iztērēts, mēs uh, atlikumu saņemam atpakaļ. Ja remonta darbi izmaksā dārgāk nekā esam paredzējuši, tad līgums ledošā puse maksā šo starpību. Tātad mums ir garantija, mums šī starpība nav jāmaksā. Tagad mēs runājām par to, kāda atbildība ir jāuzņemas līgumslēdzēju pusēm, un, protams, um, ir jābūt minimālajam personāla daudzumam, kam regulāri jāatrodas ēkā, un ir jābūt arī kvalificētam personālam. Un Šeit ir arī konkrēti nosprausti mērķi, un katrs mērķis ir papildināts ar indikatoriem. Skaidri tiek konstatēts, ka pēc tam, kad ir pieprasīts veikt remontdarbus, ir noteikts konkrēts laika termiņš, kurā ir jāuzsāk šie remonta darbi. Un ir jābūt arī konkrētiem kvalitātes kritērijiem. Ja šie kvalitātes kritēriji netiek ievēroti, nu, tad uh, mēs attiecīgi nesamaksājam noteikto summu, un tas attiec arī uz ūdens un gaisa kvalitāti. Ir jāievēro konkrēti kvalitātes kritēriji, kas otrai līgums lēdzēju pusē ir jāievēro. Uh, Tālāk ir paaugstināti arī vides standarti, ir noteikts, cik augstiem ir jābūt energo ietaupījumu procentiem nākamo gadu laikā. Nu, šķiet, tas būtu pats svarīgākais. Paldies! Bien, Ļoti labi, paldies, saka priekšsādātājs. Nu, mēs budžeta komitejā sīkāk nestāstīsim eh, par dažādajiem līguma noteikumiem kungs, paldies par šo mutisko precizējumu un, protams, mūsu referents sīkāk paskatīs šo tekstu, lai nākošreiz mēs varētu balsot, zinot, kāda ir situācija. Vai Monika gribētu uzdot jautājumu? Paldies, priekšsēdētā kungs. Ļoti lakoniski Ja mēs runājam par ēku uzturēšanu kārtībā un remontdarbiem, nu ir ļoti jauki, ka esam beidzot atraduši tādu sistemātisku E, pieeju. Protams, mums vajadzētu parūpēties par ēku uzturēšanu, jo ja mums pēc tam ir lielāka bojājuma jāremontē, tas, protams, vienmēr izmaksā dārgāk. Mums būs uh, daži jautājumi par konkursiem, par uh, pasūtījumu, un es labprāt saņemtu arī atbildes uz šiem jautājumiem, jo mēs gribam zināt, kas tad ir šie mūsu partneri un otra līgums lēdzēja puse, vai ir bijis organizēts konkurss un tā tālāk. Un, protams, es ceru, ka 21. martā mēs visu to vainagosim ar labu balsojumu. Paldies! Merci bien. Monsieur le rapporteur. Liels paldies, referentkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man nekādu sarežģījumu nebija, es pats būtu varējis balsot, esmu apmierināts par šiem sniegtiem paskaidrojumiem. Mēs varam arī tūlīt balsot. Nu, tā kā nekāda problēma nav, mēs varam balsot arī 21. martā. Nu, es paredzu jau pozitīvu balsoties 1. martā. Ļoti labi turpina priekšsēdētājs. Taču jāņem vērā, ka vēl varētu būt uh, atšķirīgi atzinums kolēģi puses pēdējais darbkārtības punkts kas arī var izvērsties balsojumā. Te ir runa par ēku politiku, Monika, ēku politika. Ir Orbāna projekts, vai ir kāda saikne ar Ungārijas premjerministru? Hier gibt es nur glückliche Umstände. Nē, nu mēs te runājam tikai par tādu laimīgu apstākļu sakritību. Art hierzu. Also, zunächst einmal, ähm, wir haben äh, sehr kurz. Mēs uh, tikai nesen saņēmām komisijas informāciju par diviem uh, projektiem. Un nu, ar tādu smīnu es ar šo informāciju iepazinos. Protams, šeit tiek eh, vārdi urgent, tātad steidzams gadījums. Komisija to interpretē savādāk nekā parlaments. Šeit tātad mūsu uzskati atšķiras. Un tagad man bija tikai trīs dienas, lai ar visu to iepazītos, un eh, tas bija pārāk īslaiks, bet pateicoties uh, komisijas veiktajiem priekšdarbiem man gandrīz nebija nekāda papildu jautājuma. Abi projekti man šķiet uh, labi, loģiski, tās ir divas ēkas, Orban ēka un uh, Kov 4. Mēs, protams, tagad sēžam, uh, tātad runājam par SDM. Uh, ēku, tā ir daudz dārgāka, īres līguma arī bija ļoti augsti, un pateicoties jaunajiem līgumiem mēs varēsim ietaupīt katru gadu 3,9 miljonus. Uh, mēs runājam par 39 tūkstošiem eh, kvadrātmetru platību, un te tiek eh, apmēram eh, nodarbināti 1100 cilvēki, kas atrodas šajās ēkās, un mēs runājam par 307 eiro par vienu kvadrātmetru. Tātad tās bija īres izmaksas. Uh, un eh, bija pāri par 600 tūkstošiem eh, eiro elektrības izmaksas un 4500 eh, eiro mēnesī par apsargu, par novērošanu, un mēs arī 2011. gadā jau slē, pārtraucām veco līgumu un jau 2012. gadā mums ir jāsāk strādāt jaunajās ēkās un, protams, komisija vēlas noslēgt darbu pie jauniem līgumiem, lai tos varētu beidzot parakstīt un lai ēkas attiecīgi varētu arī aprīkot un iekārtot. Orban. Mm ēkā ir eh, vairāk par 40 tūkstošiem kvadrātmetru, būs 800 eh, kvadrātmetru lielas arhīva vietas un ir ne tikai automašīnu. Uh, eh, Na, būs tātad neviena autostāvvietas, bet būs iespēja arī uh, tur atstāt savus velosipēdus. Uh, tieši 125 vietas tāds ir paredzēts. Es to vērtēju ļoti augsta. Uh, Tas ir liels ieguvums un, protams, mums ir jāsaprot, eh, ka tur varbūt ir nedaudz tālāk eh, jāiet uz šīm ēkām, bet es arī varu pāris minūtes ilgāk iet, lai nokļūtu darbā, un tad eh, ēku īpašnieks ir AG Insurance, 25 gadi būs šis līgums, 850 cilvēku varēs šajā ēkā uzturēties, un katram cilvēkam tātad būs vairāk vietas, jo vecajā ēkā tur bija gandrīz par 10 kvadrātmetriem mazāk uz vienu cilvēku, tagad viņiem būs lielākas telpas. Un ņemot vērā to, ka šis ir visai steidzams gadījums, mēs par to papildus neapspriedāmies mēs runājam par eh, izmaksām 5,65 miljoni gadā, līdz ar to mēs eh, runājam par 23 mēnešiem, kas būs atbrīvot no papildus nodavām, maksājot īri un līdz ar to eh, mēs maksāsim par vienu kvadrātmetru 183,3 uh, Eh, eiro, un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējām cenām, kur tie bija kaut kādi mm, 300 eiro, mēs esam pamatīgi ietaupījuši uh, Līdz ar to uh, situācija ir visai iepriecinoša, un ja mēs runājam par iekārtošanu un aprīkošanu un ar to saistītajām izmaksām, visā visumā tās nebūs pārāk augstas, un tad ir Covent Garden ēka, tur ir vēl 17 papildus, 17 tūkstošu kvadrātmetru. Mums līdz ar to būs vairāk telpa, tur ir ēdnīca, tur ir autostāvvieta, un 20 gadus ir paredzēts īres līgums, tur nav break-up klauzulas, un mēs esam arī pacīnījušies par daudz labākiem nosacījumiem mums. Ja mēs šādu līgumu laušanas klauzumu, klauzulu paredzētu, tad eh, noteikti tas izmaksātu mm, daudz dārgāk. Asbests ēkā netika uh, konstatēts, eh, un ēkā var strādāt 560 cilvēku apmēram. Un Mēs arī nepublicējam šos faktus, protams, bija arī tādi spiedoši apstākļi. Beļģija vēlējās, Beļģijas valsts um, tomēr gribēja uh, izmantot vairākas ēkas, kuras sākumā bija paredzētas komisijai, tad tur bija tādi cīkstiņi, un tomēr Beļģijas valdība uzvarēja, un viņi varēs iegādāties šīs ēkas. 3,87 miljoni būs uh, ikgada īres izmaksas attiecībā uz Covent Garden 4. Mēs runājam par 19,497 19, uh, tūkstošiem kvadrātmetru un. Ja mēs runājam par finansējumu, tad īres maksa ir saprātīga. Un uh, maksa par vienu kvadrātmetru būs 144 eiro un par birojiem 160 eiro par vienu kvadrātmetru un 24 eh, mēneši, 24 īres mēneši būs atbrīvot no nodevām un 15 gadu laikā 8,9 miljoni ir paredzēti uh, Eh, biroju aprīkošanai un eh, iekšdarbiem. Tātad mēs te varam runāt eh, par tādiem normāliem skaitļiem. Mēs gan arī komisiju atbalstītu, ja būtu iespējami turpmāk ietaupījumi, bet visā visumā es gribu teikt, ka nu, cenas ir normālas, loģiskas, ēkas, ēku plānojums ir labs un. Uh, viena gada un trešu mēnešu laikā komisija ir ļoti labi aizstāvējusi mūsu iespējas un eh, izmantojusi pilnībā tās iespējas, kas tagad pastāv nekustamo īpašumu tirgu. Nu, tas ir pats labākais iespējamais variants. Paldies! <laughs> Tas ir tiešām varoņdarbs, saka priekšsēdētājs. Es saprotu, referents kundze, ka jums abi um, projekti ir pilnīgi pieņemami un līdz ar to mums ar nav nekāda iebilduma. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Turpin priekšstādātājs tātad mūsu referenti uzskata, kā bija projekti ir lieliski un tāpēc uh, atziņums no mūsu puses nav sniedzams. Labi, par to vienojamies, tas ir izlēms. Pirms beidzam darbu došu vārdu Haidera kungam, jo pirmīt es viņam liedzu vārdu, jo es sacīju, ka mums nav laika, bet nu tagad patiesībā mums ir laiks, tātad Haider, lūdzu. Gracias, prezidente, por darme la palabra, porque... Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Es gribu nākt klājā ar oficiālu sūdzību. Visiem varēja, visi varēja izteikties, bet es eh, nevarēju. Bet, nu, jūs tagad situācija esat labojis. Jūs šo savu pieeju esat mainījis. Nu, es gribētu atgriezties pie tā, ko gribēju sacīt. Kad raugāmies uz finanšu schēmu. Protams, ka debats bija ļoti interesants, jo saruna stratēģija ir, sar, ir ļoti svarīga. Es domāju, mēs te pārāk daudz runājam par stratēģiju. Es jau sacīju, tā ir svarīga, taču mēs nepietiekoši daudz uzmanības pievēršam saturam. Es mēģināju pievērsties tiem, kas notiek padomē un izplatās baumas par kohēzijas Eh, līdzekļiem eh, daudzi, eh, daudzi projekti ir iesaldēti, aizbildnoties ar juridiskajām problēmām, tad varbūt būtu tālāk grūtības ar maksājumiem. Mēs saskarsimies ar reālām problēmām maksājumu ziņā. Es domāju, nākošgad mēs samazināsim saistības un katrā ziņā to mēs darīsim kohēdzijas politikā un tas atkal izraisīs to pašu, tā pašu veidu problēmu. Komisārs mums nosūta skaitļus, kuri minēts, kā viss vēl ir tā elastīgi, bet mēs gribam zināt, kas notiek padomē. Es zinu, ka padome mums nepiekrīt, viņiem pašiem ir grūti rast vienošanos savā ietvaros. Ir taču tie taupības pasākumu draugi un kohēzijas draugi, divas nometas. Taču mums būtu jāizmanto šie darbkārtības punkti. Uh, domājot par mūsu diskusijā. Mums jā, jāmēģina panākt skaidrāk skaitu no komisijas. Mēs sakām, ka mūsu rīcībā nav pietiekoši daudz informācijas, taču to informāciju, ko saņemam, mēs pietiekoši sīki nepētām. Mēs par daudz pievēršam uzmanību stratēģijai, bet mums būtu jārunā tieši par sarunu būtību. Tā jāpievērš lielāku uzmanību kad saņemsim priekšlikums no padomas komisijas, mums uh, jā, jāraugās dziļāk. Priekšsēdētājs turpina sarunas patiesībā nav sākušās. Ne padomē, pašā nē, starp padomē mums, un šīs diskusijas nesāksies pirms jūnija Eiropadam sanāksmes. Jo pat laban darba grafika priekšlikums no Dānijas prezidentūras puses pārēdz, ka vispārējo lietu padome mājā strādās pie dokumenta, kas tiek dēvēts par negotiating box sarunu instrumentu kaste, un tur nebūs nekādu konkrētu skaitļu, tur vienkārši būs norādīti 27 delegāciju nostāju un Eiropas parlamenta viedoklis. Es pieņemu, ka secinājums būs tāds, ka Eiropadome tiks aicināta mm, izteikties par vispārējais virzības uh, idejām. Tā tad pirmā viedokļa apmaiņa būs jūnija Eiropadomē, un šajā sanāksmē mēs redzēsim, vai reālā sarunas var sākties, sarunas par skaitļiem, vai arī padomē pašai izrādīsies ir nepieciešams vairāk laika. Patiesībā tas, kas to visu aizkavē, ir šī finanšu parādu krīze līdz šim eh, fini, finanšu ministru līmenī un eh, Eiropadomas līmenī, vēl runa par pagājušās nedēļas Eiropadomas sanāksmi. Viņus visus nodarināja simtprocentīgi Grieķijas problēma un sarunas uh, par fiskālo paktu un par Eiropas eh, stabilitātes mehānismu izveidi. Tā tad reāli runāt par 2014. līdz 2020. gada Eiropas budžetu tikai nākošā gada jūnijā. Mums problēma ir ar to, ka mums tomēr ir jāizmanto šī brīža piedāvātā iespēja, lai labi organizētu mūsu darbu, lai precizētu mūsu stratēģiju un lai izvērtētu, kādas ir varas attiecības pretējā nometnē. Un no šī viedokļa 22. marta konference būs visnotaļ interesanta. Jau starp parlamentu konferences ietvaros valdība. Tur nebija pārstāvēta, mēs to organizējām ar ekonomikas un nodarbinātības komiteju. Runājot par Eiropas semestru, bija arī uh, budžeta politika un bija zinām interesanti viedokļu apmaiņa, kas jau šeit izskanē. Es domāju, ka tagad mums ir vēl viena iespēja, lai labāk saprastu, kāds kuram ir. Mm, nostājas. Eh, aizvakar biju Berlīnē, sazinājos ar eh, Vācijas varas iestādēm, un zināms, ka Berlīnē tāpat kā Parīzē nav nekāda šauba par to, ka būs jārunā par daudz gan finanšu plānu, taču nekādas reāls nostājas vēl nav. Ir tikai vispārēja ideja, tā kā Eiropas eh, budžets tiek samazināts, tad par to ir pamats priecāties, jo līdz ar to vairāk naudas ieplūst nacionālais budžetos. Uh, Bet, nu, tāda kā nogaidīšanas pozīcija pat laban. Tagad uh, reālā krīze, Grieķijas krīze nodarbina visu prātus. Kad finanšu Fukushima sāks atzist, tad beidzot varēsim sākt sarunas Tas, ko jūs sacījāt, tiešām ir saprātīgi. Paldies, dargie draugi, paldies. Nākošā sanāks mums 21. martā, pulksten 9. un pēcpusdienā. Līdz ar to sanāksme ir beigusies. Paldies! Voilà, ben je suis à vous.